Good morning. Uh, we'll start. Labu rītu. Ierosinu sākt sanāksmi. Runājot par tulkošanas režīmu, ir pieejams visas valodas, izņemot horvātu valodu. Nu, viens komitejas uh, loceklis uh, Agnes. Uh, viņai šodien ir dzimšanas diena, tātad uh, Agnes uh, Jangērijusa. Nu, varbūt sākus jau svinēt un ieradīsies pie mums vēlāk. Tad jau redzēs. Nu, Vēlos jūs informēt, ka atbilstoši parlamenta um, noteikumiem komitejas līmenī tātad uh, grozījumi vairs netiks likt uh, tulkoti horvātu valodā. Nu, vienkārši jūs informēju par to un informēju jums par to, ka mūsu savu klābūnu šodien ir pagodinājuši viesi. Tātad Lielbritānijas delegācija informācijas birojas ir uzaicinājusi 14 uh, žurnālistu uh, žurnālistikas uh, studentu grupu no Līdzes Rīsanības universitātes piedalīties šajā komitejas sanāksmē. Un, klātienē vērot uh, balsojumu. Un Kunemas kundze ir uzaicinājusi savukārt 21 eh, eh, personas eh, spēcīgu viesu grupu, kas būs šeit komitejās starp 11 un pusvieniem šajā laika posmā. Lūk, nu, tā kā būs viesi, būs klausītāji, ne tikai tātad internetā un tieši, tieši saistē, bet arī šeit klātienī mūs vēros. Uh, Tātad eh, citi. Tālāk, eh, iepriekšējās sanāksmes protokols, eh, vai pret to kāds pretenzijas, ja ne, tad pieņemam šo protokolu bez grozījumiem, bez modifikācijām. Tālāk. Ceturtais darbkārtības punkts. 2016. gada iegadējais Eiropas centrālās bankas pārskats. Nu, un te došu vārdu, nekavējoties referentam. Davidam Kasam, Eiropas Tautas partijas pārstāvam. Lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Atzinumu projektā. Es ņēmuši vērā svarīgus svarīgākos faktors, kas iestrādāt pirmajā dokumentu projektā. Kā jūs ziniet, ir tātad ierobežojumi šim projektam, nevaram pārsēsties, bet normot nu, līdz lākam, kad apstiprināsim šo, šo atzinumu komitejā, un tas būs nedaudz um, apjomīgāks kļūst. Tātad, eh, pirmkārt, eh, bezdarba līmenis krities, tas ir labi. Tāpat arī darba radīšanas indikatori maķinīgi pieauguši, tas arī ir teicami. Nu, visām dalību valstīm, protams, eh, situācija nebūtu nav tā spīdošākā, bet vispārējā tendence ir visnotaļ pozitīva, un tas ir labi. Nu, piekrītu ECB rekomendācijām, kā vairāk būtu jāuzsver fiskālās konsolidācijas pasākumu ieviešanu Nu, runājot par tādiem, sevišķi par tādiem pasākumiem, kas sakmē izaugsmi. Runājot par starpinstitucionālo satveru, un tāpat arī ekonomikas un monetāro savienību, arī pozitīvēt ECB aicinājumu uzlabot, kā tad šie aspekti reāli funkcionē. Nu, ekonomikas svarīgāko reformu koordinācija arī ir nepieciešama, lai panāks to, un kā tiek sasniegt vēlamie mēķi. Nu, tas tāds, lūk, Pavisam īsts pārskats par mans gatavoto dokumentu. Paldies par uzmanību un gādiešu jūs komentārus, jūsu grozījumu ierosinājumus, kurus tad nākotnē varēsim ņemt vērā. Paldies! Uh, thank you, Mr. Paldies, Kāsas kungs. Došu vārdu ST grup, grupai. Lopes kungam, lūdzu. Lopes kungs izskatās, ka laikam viņš vēl nav ieradies. Vismaz katrā ziņā neredz viņu. Nu, tad neko došu vārdu tādā gadījumā. Olikai Tebeskus no ECR grupas. Arī viņa nav ieradusies. Vai mēs gaidām kādu? Nu, tad Alda grupas pārstāvim Harkinas kundzei vārds. Jūs gan, es te redzu, lūdzu, vārds jums. Paldies! Un paldies arī referentam par eh, sagatavotu atzinumu. Nu, diemžēl man te, kamēr viņš eh, prezentēja savu atzinumu, bija cits lietas jārisina, bet nu, esmu ar to iepazinies un iepazinusies un labprāt sadarbošos ar referentu. Daži vārdi par šo pārskatu. Nu, jāsaka, es te, tiešām es tik uzmetus acu šim pārskatam, tā detalizētam ilgā es savu neesmu, bet uzskatu, ka iespējams, ja eh, ka kādas kungs uzbūtā aina ir ir nedaudz tāda pārlieku rožaina. Un, protams, ir nepieciešams šīs pozitīvās rožainās ainiņas, bet, nu, piemēram, pirmajā punktā viņš runā par to, ka, ka bezdarba līmenis Eiropas Savienībā krities, lai posmā starp 10 un 13 gadu, un tā jau tas ir, jā, bet, ja, piemēram, pabeidīsiet 12. Eh, gadu statistiku, redzēsiet, ka, diemžēl, tajā gadā, piemēram, bezdarba līmenis ir pieaudzis, nu, lūk, tā kā, varbūt nedaudz tādā perspektīvā lietas jāskat un nedaudz tiek uzsverni jāpārliek. Piektais punkts arī piesaistīja man uzmanību tur. Ir runa par to, ka ICB aicinājums veikt uh, tirgus reformas ir jāņem vērā sevišķi, ir, ir jāpaukstina elastīgums atsevišķos sektoros. Nu jā, ar elastīgumu jau nav nekādas vainas, protams, bet uh, tas tam nevajadzētu būt vienīgiem komentāram attiecībā uz darbu tirgus reformu. Es piekrītu, jā, ka elastība darba tirgu ir nepieciešama, bet nepieciešams arī citas reformas. Es domāju, ka būtu pārsvārdi jāmin arī par jauniešu bezdarbu. Nu, tā apmēram, nu, bija man vēl šis tas padomā, bet eh, kopumā atzinums tiešām ir, ir labs. Es vēlētos gan ierosināt dažas grozījumus, bet nešaubos, ka mēs labi sastrādāsimies ar referentu un visu atrisinās. Paldies! Paldies! Nu, mēģināsim tagad dot vārdu Trebesijas kundzei no ECR grupas. Redz, ka viņa tagad ieradusies. Lūdzu, vārds jums. Labrīt. Labrīt. Arī es esmu ieskatījusies šajā atzinām projektā un gribu uzdot pāris jautājumus. Pirmais. Uh, kādēļ pirmajā punktā 20,8% ir minēti un no kurienes šis skaitlis ir cēlies, jo tas nozīmē, ka ir ļoti būtisks bezdarbas samazinājums, vismaz Eirostat statistikas to nenorāda. Un es labprāt gribētu zināt, ko nozīmē budžeta konsolidācija, kas ir izaugsmai um, draudzīga, veiksmīga, jo budžeta konsolidācija neko manā izpratnē nesaka par izaugsmas iespējām un darbs. Dažos punktos, man liekas, ir problēmas, bet, nu, neskatoties uz uh, to, mēs uh, iesniegsim dažus uh, grozījumus, lai tos mainītu. Thank you. I'll give the floor to... Paldies. Vārds uh, Lejorika kungam no goja grupas. Lūdzu. Uh mhm. -huh. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu teikt paldies kolēģiem par šo ziņojumu, bet tāpat kā iepriekšējā runātā jāsaka, ka ir daudz problēmu. Nu, pirmām kārtām Neviens es nesaskata tādu bezdarba samazinājumu, kāds ir norādīts šeit. Gluži pretēji process notiek tagad. Un bez tam trešajā punktā atgriežoties pie budžeta konsolidācijas izmaiņām saistītām ar izaugsmu, visi zina, ka uh, es drīzāk piedzīvo deflācijas un izaugsmas samazināšanās procesu. Tas ļoti būtiski ietekmē strādājošos. Ceturtais un piektais punkts atkal mēs redzam, ka, un mums tiek skaidrots, ka ir nepieciešams, lai centrāla banka atbalsta lielās politiskās reformas, par kurām ir pieņemts lēmums ES, un tad, kad tiek runāts par darba tirgu, par elastīgumu palielināšanu, par to, ka elastīguma risinājums ļaut uzņēmumiem radīt darba vietas, tad mēs redzam, ka visi tie vārdi, kas ir um, izmantoti, ir tie, kas nav bijuši veiksmīgi šodienas uh, darbībā, un man neliekas, ka uh, varētu atbalstīt šādu orientāciju, nu tikai vienā virzienā, bez jebkādām niansēm un bez tam. Jā, protams, ir jāveic piemērojumi, un kādēļ mēs neuzdodam jautājumu, kā mm, ir nonācis pie situācijas, ka Eiropas centrālā banka turpina strādāt un atbalstīt privātās bankas un kredīti tajā pašā laikā nekalpo ekonomiskās izaugsmas un sociālās situācijas uzlabošanai. Tā tad ir daudz problēmu, vismaz manā izpratnē kas ir saistīta ar šo ziņojumu, un es gribētu piedāvāt pārbaudīt visus minētos skaitļus. Tagad attiecībā uz tiem ieteikumiem. Es uh, nevaru atbalstīt šos eh, ieteikumus, un mēs iesniegsim grozījumus. Es domāju, ka būs eh, sarežģīti rast vienošanos. Eh, thank you. Paldies. To šādu Kaimam Delī no zaļo frakcijas. Vai te viņš ir mūsu vidū, laikam jau Nākamā Delī kundzes tomēr nav. Došu vārdu arī Laurai Agēs kundzei, kamēr Delī kundze gatavojās eh, izteikt savus komentārus. Agējā kundze no FTT grupas. Eh, paldies. Labdien un paldies priekšstādētāji. Mm, Pirmām kārtām jāsaka, ka mm, jā, arī mums ir šā, šādi tādi komentāri par mūsu kolēģi kāds kungi izstrādāto atzinumu. Pirmajā punktā. Pirmajā rindkopā, kur aprakstīta makroekonomiskā situācija. Nu, teikt, veiks tāds vispārīgs aprēķins. Kāda bijis bezdarba dinamika pēdējos trīs gados, bet jāņem vērā arī specifiskas um, situācijas, nu, piemēram, manā dzimtajā zemē, Itālijā, nu, stāvoklis nebūtu nav tik uh, optimistisks, mums uh, šī dinamika ir drīzāk iet otrā virzienā. Tā kā, nu, es domāju, ka nevarētu tā runāt viennozīmīgi, ka ir krities bezdarba līmenis Eiropas Savienībā, jo, nu, jāņem vērā tomēr situācijas dažādās dalību valstīs, dažādos reģionos, un tu situācija nebūtu, eh, nav tik viennozīmīga un neatbilst tam, ko lasam šajā atzinumā. Un tālāk, vēl viens eh, jautājums, ko vēlos uzdot eh, referentam. Kādēļ tur ir runa? Tad jūs atzinumā runa par nominālajām algām. Uh, runājot par zemēm, par valstīm, kas neatrodas Eirozonā. Nu, šeit būtu noderīgi slienot un noskaidrot eh, tomēr situāciju pirmkārt e- Eirozonā kopumā. Tālāk trešais punkts, eh, kā mēs varētu sekmēt, eh, stimulēt izaugsmu. Jā, ir budžets ir tāds, kā tas ir, tas ir toties zirnekmenis mums eh, kaklā un, un um, uzņēmējiem, reālās ekonomikas uh, dalībniekiem tad jānes viss sloks. Nu, šīs lietas nav īsti savienojums. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut to, ka ir lūk šādi budžeta noteikumi, šādas normas, kas faktiski ir vairāk sloks un, un, un, un tas um, liekāji priekšā um, uzņēmējiem, un no otras puses tiek runāts par ekonomikas stimulēšanu. Nu, tā kā OECD bija rekomendācija attiecībā uz uh, tirgus reformām un um, ehm, lielāku elastīgumu darba tirgu, nu, vienīgais, kā, kā to varētu panākt, kā varētu tiešām sekmēt jaunu darba vietu radīšanu, un kā varētu attiecīgi līdz ar to stimulēt ekonomikas izaugsmi. Vienīgais uh, veids tātad uh, reāli, kā to panākt. Uh, būtu nodrošināt eh, līdztiesīgu nodokļu politiku starp eh, dalību valstīm. Ir ehm, tātad eh, nepieciešams uzlabot situāciju ar banku aizdevumiem. Pat labi izskatās, ka ehm, bankas nodarbojas ar tādām bezjēdzīgām finanšu spekulācijām un nauda reālajā ekonomikā. Kā neieplūst. Nu, par septīto punktu man tad arī komentārs. Septītajā punktā runa par uh, eh, eiro sistēmu un uh, ietekmi uz uh, patēriņu. Manā nu, valstī praktiski nu, patērētājiem nav īsti iespējas izvēlēties, ko tad patērēt. Viņiem nav tad, tad nekāda aktīva bankā, un līdz ar to patēriņš ir krietni krieties. Kriet nav pieprasījuma no patērētāju puses, un viņi spiest pārdot savus aktīvus un aizdzīvot. Paldies! Thank you. Uh, the... Paldies uh, vārds Šonam Saimonam. Lūdzu, nu, paldies! Nu, vēlos pakomentēt piekto punktu šajā atceruma projektā. Mums nav nepieciešama lielāka elastība, ja elastīgums darba tirku. Es nesaskatu, ka tur būtu kāda problēma. Tas darba tirgus eh, segments, kurā ir lielākais elastīgums, ir tieši tas eh, darba tirgus segments, eh, kurā ir vismazāk darba vietu. Nu, šis elastīgums tiešām attiecas uz jauniešiem, uz darbiniekiem ar zem iemaņu līmeni, sievietēm, darba veicējiem, aģentūru darbiniekiem. Tātad Nu, un tas ir tirgus segments, eh, kur tā eh, viņiem ir vismazāk tiesību, kur eh, darba devējiem visvairāk attiecīgi pilnvaru un no tā es neizdaru secinājumus nepieciešams ne, lielāks elastīgums. Manuprāt, tā mācība ir tāda kā elastīgums, kurš atklāt sakot pārsvarā ir sinonīms vārdam eksploatācija pārsvarā. Tā nav atbilde darba tirgus problēma atrastāšanai šī tāda tirgus. Uh, mazāk kvalitīvā segmentā. Mums nepieciešams kvalitīvāks darba vietas, iemaņu līmenis, kas jāceļ investīcijas darba tirgus eh, zemākajā segmentā, un eh, darba tirgus problēmas, manuprāt, saistās ar pieprasījumu trūkumu tautsāniecībā, ko izraisījušas eh, tā, izraisījuši tau, taupības pasākumu pēdējo gadu gaitā no valdību puses. Lūk, tā kā tie no jums, kam šīs lietas nav vienaldzīgas, Nu, neaizjausimies ar šo elastīgumu, drīzāk pavaicāsim sev, ko tas patiesībā nozīmē. Un kad mēs beidzot sāksim pievērst uzmanību tam, ka šis elastīgums kā koncepts patiesībā nemaz nedarbojas. Paldies. Thank you. Uh, Paldies. Dominikam Mārtiņam vārds tagad. Prezidents, je rebondis. Paldies, priekšsētājs kundze. Es uh, gribu paldies par izteiktajiem priekšlikumiem un uzreiz uh, turpināšu par uh, punktu 5. Uh, elastīgums uh, un šī tēze, ka tas uh, nerada darba vietas, bet uh, gan veicina bezdarbu. Francijā situācija ir uh, tā diezgan pretrunīga. No vienas puses. Uh, ir šīs robežvērtības 10 un 50 darbinieki no atšķirīgi noteikumi tiek pielietot attiecībā uz uzņēmumiem. Un tāds um, pagaidu darba līgums tiek izmantots kā elastīguma uh, instruments. Par pirmo punktu mēs brīnamies arī par bezdarba līmeņa samazinājumu, jo no 20% līdz 12% nonākt kā jau itālu kolēģi teica, nu, tas neskan tā ļoti ticām, nu, vismaz Francijas gadījumā, bet varbūt, ka tā ir arī zīme tam, kā bezdarba samazinājums ir saistīts ar um, daļēja uh, darba laika izmantošanas darba vietām. Mēs uh, konstatējam arī to, ka ir uh, it kā pieaugusi uh, darba alga, nu, praktiski visās tajās valstīs, kas nav Eirozonā, tas ir ļoti, nu, tā interesanti. Gribētu zināt, kas tad notiek Eirozonā. Bet, nu, katrā gadījumā tas tāds ļoti nozīmīgs uh, arguments, un uh, jo mazāk strādā ar eiro, jo labāk ir situācija. Ja eiro tiek uzspiests, tad, nu, tad tas ir saistīts ar sliktiem apstākļiem un uh, tā kā nabadzību. Trešais punkts. Mēs redzam, ka 2020. gada mērķi ar uh, budžeta paktu un taupības uh, politiku radīja bezdarbu. Komisārs uh, informē par to, ka budžeta pakts jeb taupības politika radīs darba vietas. Nu, desmit gadus to dzirdam, bet nu, redzam, ka situācija gluži pretēji. Ceturtais punkts tiek aicināta aktīva darbība, tiek uzsākts. Un tas savukārt ir saistīts ar to, ka dalībvalstis zaudē suverēnās tiesības. Un, protams, ka mēs neesam par šo, lai suverenitātes sistemātiski tik nodota uz uh, Brisels, nodot Brisels virzienā. Par piekto punktu runāju par sesto. Mm, arī mūsu pozīcija ir zināma. Un septītajā punktā par to vēl diskutējam. Paldies par jūsu uzmanību. Mr. Funtulis. Tālāk um, vārds Funtulis kungam. Paldies. Par pirmo rindkopu bezdarbas samazinājums es uh, nedomāju, ka tas atspogļo realitāti. Patiesie skaitļi uh, rāda, ka bezdarbs dramatiski pieaug. Tas ir saistīts ar nodokļu slogu, kāds ir uzlikts maziem uzņēmumiem. Uh, dažās valstīs, īpaši arī Grieķijā. Šeit tiek zaudētas darbvietas. Mums vajadzētu censties uh, glābt šīs darba vietas, nevis uh, darīt ko citu, nevis uh, tikai radīt darba vietas. Un tagad par piekto punktu runājam. Par elastīgumu pakāpi. To nedrīkst arī nepareizi tulkot. Tas ir saistīts nu gandrīz ar eksploatāciju. Uh, darba ņēmēji, runājot par elastīgumu, viņus uh, eksploatē. Un tad statistika ārpus eirozonas, ja mēs paraugamies uz dalību valstīm, realitātē situācija ir tāda, ka algas uh, samazinās un uh, darba ņēmēji pelna aizvien mazāk. Merci. Paldies, kundze. Euh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, par situāciju Francijā, par to tika runāts. Nu, bet pilnīgs cita analīze. 150 tūkstoši cilvēki rod darbu uh, gadā. Mums ir nepieciešama izaugsme, lai radītu darba vietas, uh, bet uh, jāsaka, ka darba vietas zaudējums ir saistīts ar to, ka nav um, ekonomiskā pieauguma, un tās darba vietas, uh, kas ir radītas, tās ir uh, tādas, kuru uh, darba apstākļi nav tie labākie. Līdz ar to nevar teikt, ka tikai uh, bezdarbs tiek veicināts. Otrais par šo ziņojumu. Uh, Daudz tiek runāts par bezdarbu samazinājumu, bet esam, būsim uzmanīgi ar statistiku, ar šīm statistikas maskām, jo ja bezdarba samazinājums tiek uh, skaitīts uh, veidojot darba vietas, kas ir nepilna darba laika vai nepārāk laba apstākļa darba laika, uh, tad tas ir bezdarba nu, tā kā sadalījums, un tad tie, tas darbinieks, kas vairs nav bezdarbnieks, ja viņas uzskata par pilnu uh, tiesību darbinieku, tad, nu, skaitliski bezdarbs samazinās, bet, nu, sliktu darba vietu skaits pieaug. Uh, un bez tam, nu, arī atsaucoties uz šo ziņojumu. Centrāla bankai ir problēma šodien. Nu, tai ir jāizmanto parastās, parastie formulējumi, jāsaka nepieciešams for, reformas, liberāls izmaiņas, izmaiņas darba tirgu un tā tālāk. Nu, praktiski tās pienākums ir šādi runāt, bet pati vairs no nu, tā īsti netic tam. Un tad, kad mēs dzirdam, ka Dragi kungs saka, jā, problēma ir tāda, ka ja nav tādas aktīvas budžeta problēmas, stratēģijas, tad tie soļi, ko BC spēr proti izlaižot aizvien jaunu un drukājot aizvien jaunu naudu, tad neatrod uzņēmējs, kas varētu šo naudu apsaimniekot un ieviest ekonomikā. Un līdz ar to redzam, ka šie izaugsmes plāni un budžeta aktīvās izaugsmes plāni, kas būtu jāīsteno šodien, tas tā nenotiek. Nu tā tad šodien redzam, ka tā ir patiesa problēma. Un noslēgumā Ir nepieciešams uzdot jautājumu par politisku ja, lēmumu pieņemšanu un ECB. Es zinu, ka tas nu, šodien nav iespējams, bet nu, kādreiz varētu domāt par to, kādas ir izmaiņas līgumos attiecībā uz šo jautājumu. You, Madam Ribeiro. Paldies, Lācis Ribeiro kundzei. Paldies. Nu, arī man daži komentāri par šo atzinumu. Un nu, pirmkārt, eh, man šķiet, ka šī arī šeit atzīmēs tā analīze ir pārlieku rožaina. Tā nav īsti mm, sabalansēta, proporcionāli īsti neatbilst tā, tam, ko domā paši pilsoņi. Un to es varu sacīt gan vispār par Eiropas eh, Savienības eh, sabiedrību, gan arī par Portugālu konkrēti. Nu, ir un par bezdarba līmeni, bet uh, darba vietu kvalitāti. Lūk, tā ir tā, kas mums cilvēkiem sagādā galvas sāpes. Nu, šajā sakarā man ir arī, tad, lūk, pretensijas par šo atzinumu. Vispārīgi izsakoties, man jāsaka, pat labāk, jā, ir mm, tad īslaicīgs darba vietas. Mm, tad, tad, mm, ziņojumā ir vispārīgas norādes, vispārīgas, vispārīgi komentāri par nodarbinātību, bet uh, ir maz kas runāts par kvalitatīvām darbvietu rad, rad, rad, radīšanu. Un ja šie rādītāji pat ir tie kopumā, varētu tikt vērtēti pozitīvi, nu, jāsaka, ka tomēr atsevišķās valstīs, tā skaitā arī manā dzimtenē, nu, šīs darba attiecības darba tirgu ir ļoti tādas um, trauslas. Nu, un uh, atsevišķām valstīm, protams, jāpiestrādā arī vairāk, uh, lai radītu kvalitīvu augstvērtīgas darba vietas. Paldies! Paldies! Jā. Nu, tad eh, komisijas vārdā kāds vēlētos varbūt izteikties? Ja? Šķiet, ka komisija komentēt neko nevēlas. Nu, tad tādā gadījumā, kādas kungs, tad būtu jums, būtu kas. Uh, sakāms reaģēt uz izskanējušiem komentāriem. Paldies, um, priekšstādētā, kā es sacīju sākumā. Tātad šīs um, atzinums, um, ko mēs uh, attiecīgi komentējam, mums uh, nu, nedod liels iespējas izpausties. Mums ir tātad ierobežojums, mūsu atzinums nevar būt pārmērīgi garš, un tāpēc jākoncentrējas uz svarīgāko. Un, um, ir nepieciešams vienlaikus arī sabalansēts, līdzsvarots ziņojums no mūsu puses, nu, un piekrīt. Līdz ar to vairumam kolēģi, kas um, uzsvēra to, ka runājot par uh, jaunu darba vietu radīšanu, tad nedaudz jāuzmanās. Jo um, runājot par ehm, tātad eh, jaunām darbietām, ECB ziņojumā nav runas par, par tātad eh, daļai darba ehm, veicējiem un, un, eh, un nav varbūt arī uzsvērts šis te darbveids ar zemā, zem iemaņu līmeni. Nu, noteikti sadarbosimies ar kolēģiem un atradīsim risinājumu, kas maksimāli atspoguļos visu viedokļus. Uh, Priekšsētājs saka, 6. novembris eh, ir eh, galīgs termiņš komentāru iesniegšanai, un 1. 2. tātad eh, decembra nedēļā mēs to tad apstiprināsim šeit, ekam komitejā tālāk, un vispēcot februārī nākamgad plenārsēdē šis ziņojums tiks apstiprināts. Un tad pāriem pie nākamā ziņojuma projekta, kas par Eiropas investīciju banku man iegadējies pārskats par situāciju 13. gadā. Nu, došu atkal vārdu jau otro reizi Davidam Kastam, kurš ir gatavojas, sagatavojas arī šo atziņu. Paldies priekšsēdētājiem. Līdzīgi kā arī ar ECB ziņojumu, to pašu varu mm, arī pateikt par rakstzīmi ierobežojumu šim atzinumam. Es mēģināju saīsināt savu Um, atzinumu, lai atrastu pareizo līdzsvaru. EIB ir koncentrējusies uz uh, prasmju un apmācību veicināšanu jauniešu vidū, un to mēs atzinīgi vērtējam, jo mums ir jāapmāca jaunat, lai viņi varētu iekļauties nākotnes darba tirgu. Šāda veida investīcija ieguldījumi jaunošu cilvēkos varētu palīdzēt novērst nodarbinātības izaicinājumus nākotnē arī norādīt, ka EIB iztērēs jau vienu miljardu šajā jomā. Un, lai mēs nodrošinātu augstāku konkurētspēju, mums jādara viss, kas mūsu spēkos inovāciju atbalstīšanā. Bet inovācijas ir diezgan riskantas uzņēmējiem, kas ir iesaistījušās šādās darbībās. Arī uzņēmēji ir jāatbalsta. Tieši tādēļ uzskatu, ka finansējuma iespējas būtu jādara pieejams arī MVU ar augstāka riska profilu. Mēs arī atzinīgi vērtējam papildu finansējumu piešķiršanu MVU atbalstam. Ir ļoti labi, ka EIB ir palielinājusi MVU finansējumu par 50% salīdzinājumā ar 2012. gadu. Un, īpaši ņemam vērā to, kādu lomu MVU spēlē jauna darba vietu eh, radīšanā, šai tendencijai vajadzētu turpināties. Es vēl aicinu EIB eh, koncentrēties šādiem kritērijiem. Ilgspējīga notarbinātības uh, izaugsmas kvalitāte un mums, jo tas būs arī īstais ceļš pretīm ilgspējīgai Eiropai. Un atgriežoties pie jauniešiem un nodarbinātības, es uh, vēlētos uzteikt EIB jaunatnes institīvu, uh, jo tās mērķis ir sniegt jauniešiem ilgspējīgas nodarbinātības iespējas. Paldies par jūsu uzmanību un priecāšos dzirdēt jūsu viedokli un arī saņemt jūsu grozījumus. Paldies! Paldies! Vai mums ir pievienojies Lopes kungs no SND grupas? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā vārds Ulrikē Trebesijus kundzei no EKR. Tātad jūs runāsiet EKR grupas vārdā. Ļoti labi. Lielas paldies. Paldies priekšstādātāji. Kopumā es piekrītu šim pozitīvajam vērtējumam, ko sniedz uh, referents, ja runājam par uh, MVU un nozares finanšu iesaistīšanos. Un piekrītu arī par problēmām, kas tika norādītas attiecībā uz jauniešu nodarbinātību. Es arī atzinīgi vērtēju to, ka referents ir uzsvērs, cik ļoti svarīga ir iesaistīties mikrofinansēšanā lai cīnītos pret sociālo īstumtību. Tomēr lieta, ko mēs uh, visaugstāk vērtējam šajā atzinumā, ir tas, ka 2013. gadā EIB, vismaz saskaņā ar to, kas ir rakstīts te, ka EIB ir sākusi ir pielāgojusi sev attieksmi pret dažādām dalībvalstīm atbilstoši viņu vajadzībām to vismaz varam rastīt šeit, jo ir rasti īpaši risinājumi Grieķijai, Kiprai un arī citām valstīm. Manuprāt, tas ir tā ļoti pozitīva tendence. Un tā arī ņem vērā atsevišķo dalību valstu uh, konkrēto situāciju, radot kādus uh, finanšu instrumentus. Investing for Youth vai investīcijas jauniešos in, šī institīva ir ļoti uh, laba. Es atzinīgi vērtēju arī šo punktu. Bet, nu, tad varbūt uh, vēl viena tāda ne, uh, piebilda, kas ir izskanējusi parlamentā vairāk kārt arī uzklausīšanas laikā, uzklausīš, uzklausīšanas laikā, ko mēs organizējām. Uh, gribētu norādīt, ka mobilitāti bieži vien uztver kā kaut ko uh, negatīvu, vismaz pašlaik. Mēs runājam par uh, intelektuālu potenciālu aizplūšanu no valstīm krīzes laikā. Un uh, tad vēl kāda lieta, ko vēlētos atzīmēt, ir līdzfinansējuma pieaugums. Līdzfinansējuma pieaugums mm, tieši energoefektivitātes jomā. Protams, ir svarīgi, lai šajos projektos tiktu iekļaut, iekļaut arī tradicionālai enerģijas avoti. Mums jāmēģina paaugstināt energoefektivitāte. Arī um, tradicionālajos um, nozarēs. Mēs uh, vēl arī iesniegsim tad vēlāk savus grozījumus. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Došu vārdu sociāldemokrāta grupā Jūtā Štainē. Jā, paldies priekšsēdētājas konze. No nu, sākumā gribu teikt to, ka šis ziņojums nav tik slikts mūsu skatījumā kā iepriekšējais. Mūsu skatījā mazie vidēji uzņēmumi Tas punkts ir um, izcēlts, bet uh, tam būtu jābūt stipri plašākam un uh, uzmanību nav jāpievērš tikai MVU. Mēs um, atzinīgi vērtējam arī investīcijas, um, lai palīdzētu jauniešiem, lai veicinātu to spējas un arī uh, progresa programma ir ļoti nozīmīga, lai to izmantotu pret sociālo atstumtību. Mums ir nepieciešams produktīvas investīcijas izglītībā, apmācībā, inovācijā un atjaunīgās enerģijās. To mēs mūsu grozījumos arī uh, uzsversim, kad tos iesniegsim. Paldies! Tagad vārds Hārkins kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Uh, šajā atzinumā es varu piekrist kāds kungi ieturētajiem pozitīvākajiem tonim. Es pilnībā tam piekrītu. Mūsuprāt, mums te ir sagatavots labs atzinums. Un tikai pavisam divi īsi atsevišķi komentāri. Es runāju par uh, vicepriekšsēdētāja Katainena uh, apņemšanos šis uh, progresa ziņojums, ziņojums uh, jaunatnes nodarbinātības ziņā jomā. Un arī uh, par, ja mēs runājam par mikrofinansējuma instrumentu un cik veiksmīgs šis instruments var būt sociālās, sociālajā jomā. Un, um, manuprāt, šīs tiešām ir labas ziņas šim parlamentam, tie no jums, kas strādāja arī iepriekšējā sasaukuma laikā, jūs zinājāt, cik ļoti grūti bija šis, ievies šo mikrofinansējuma instrumentu. Es piekrītu kolēģim no EKR, ka uh, Uh, banka ir meklējusi tādu pielāgotāku pieeju katrai dalību valstī, ņemot vērā viņu vajadzības. Un arī labi, ka viņi ir labāk koncentrējuši uz to, ko viņi sauc par midcaps. Jā, mēs visu laiku runājam par MVU, un, protams, ka viņi ir ļoti svarīgi, bet šīs, šie vidēji lielie uzņēmumi ir tie, kuriem ir vidēji 200 līdz 3000 nodar, darbinieku, un ir prieks redzēt, ka EIB vērs uzmanību arī šiem uzņēmumiem. Mēs iesniegsim eh, dažus grozījumus, bet kopumā, mūsuprāt, šis ir ļoti labs atzinums, un mēs varam piekrist lielākajai daļai no tā, kas tur rakstīts. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji, vai ir kāds, kas pārstāv goja grupu? Nē? Nu, tādā Karīma Delī? Nē, vēl joprojām nav ieradusies. FDD, Laura Adēja. Jā, sienegāt. Paldies, priekšstādātājs Gonza. Nu, nevar noliegt to, ka ekonomiskais pienesums ir ļoti nozīmīgs. Un tas uh, noteikti nav uh, apšaubāms. Rezultāti līdz um, šim brīdim nav efektīvi. Šo instrumentu sāk izmantot tajā brīdī, kad krīze jau bija dziļa un kaitējums jau bija iestājies. Tad to mēģināja uh, apstādināt un panākt. Uh, situācija izmaiņas, bet tas tiešām bija brīdī, kad krīze bija uh, dziļa un uh, kaitējums uh, nozīmīgs. Un tādēļ mēs vēlamies uh, pasvītrot, ka tas ir bijis instruments, uh, kas uh, netika izmantots uh, pareizajā brīdī, piecas gadus pēc uh, krīzes sākuma tas uh, tiek izmantots. Un tādēļ rezultāti līdz šim brīdim nav samanāmi. Un vēl viena piezīme, ko gribam izteikt. Jā, noteikti ir uh, nozīmīgi investēt jaunos uh, cilvēkos, bet uh, Eiropas investīcija banka varētu to darīt tad, kad runa neiet tik ļoti daudz par triskāršo A reitingu, bet gan par iespējām, kas tiek dots jauniem cilvēkiem. Gluži vienkārši, lai pasvītrātu to, to ka nav tikai viennozīmīgs um, augstus standartus saglabāt, bet daudzkārt uh, runiet par to, lai um, būtu mm, instrumenti, kas veicina jauniešu uh, nodarbinātību un kas uh, nozīmē to, ka jauniešos tiek veikts investīcijas viņiem palīdzībai. Un par Itāliju runājot, tie, kas var izmantot šīs investīcijas. 35% no tiem ir lielie uzņēmumi. Rūpniecībai, pētniecībai tie ir apmēram 10%. Sareiķinot visu to, mēs redzam, ka mazie vidēji uzņēmumi, kas varētu izmantot šīs investīcijas, ar to ir saistīts tas, ka viņus var um, nepilnīgi izmantot. Tādēļ mēs vēlamies iesniegt grozījumus. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Tomas Mānekungam. Paldies, priekšsādātājs kundze! Juta Štainraka sociāldemokrāta vārdā teica, MVU nav pietiekami, ir jāmin arī citi. Es tam nepiekrītu Un tādēļ es domāju, ka mums ir nepieciešama veicināšanas pasākuma. MBU nodrošina pārumus darba vietu. Ir nepieciešama papildus apmācība, bet tur ir jāsāk. Tur nepieciešama reāla pasākuma. Nepieciešamas konsultācijas. Un vairāk kolēģi jau pareizi to norādīja. Situācija dalība valstīs, protams, atšķirās. Lielajās eh, valstīs eh, tas, ka, ka tie ir varbūt maz uzņēmumi, kas savukārt mazās valstīs jau ir liela uzņēmuma, tā kā šeit ir jābūt nošķirumam. Līdz ar to ir pareizi, kā mēs eh, specifiski runājam par dalību valstīm, par jomām, par uzņēmējdarbības struktūrām, un šī pieeja ir pareiza. Lūk, tā kā to es vērtēju ļoti pozitīvi, kā arī IB, un tā ir tam piegājusi, un šis atceros par 13. gadu ir labs, un jāņem vērā tas pagājušais gads, nevis šī, bet es domāju, ka viss tur ir aprēķināts, un tur ir runa par 50% MMU, un atzīmētājs uz to arī atcaucas. Nākamajam, nākamais aspekts mobilitāte. Es zinu, ka tas ir tāds pretrunīgs jautājums reizēm. Tātad mobilitāte mm, nenosimē vien to, ka tiek iepumpat nauda kaut ko, lai cilvēki, teiksim, mobili sacīsim nu kļūtu, bet eh, šī mobilitāte saistās citiem aspektiem. Un, un, um, protams, ir nepieciešams stimuli, bet eh, mobilitāte ir jāpagriež kā kaut kas pozitīvs, nevis, eh, nevis negatīvs, ka, lūk, es, es varu sekmēt kaut kādu nomadismu sistēmu. Tā jau ne. Uh, jādod iespējas, lai valstīs tātad cilvēkiem atrast iespēju strādāt eh, citur, jo sevišķi jauniešiem eh, tiktu ņemts vērā viņa, viņa intereses un iespējas. Vispēcot, piekrītu tiem, kas sacīja, ka cik svarīgs ir progress attiecībā uz mikrofinansējumu eh, nodrošināšanu. Jā, tas šī tāda mazpazīstama problēma. Jā, sociālais fonds nā tālāk, bet šeit ir, ir nepieciešams papildus progress šajā jomā un ar to būtu jāsāk. Un es vēlos lūk kādu domu paust. Eiropas komisija ilgāku laiku uzsver, ka mēs vēlamies eh, tātad tā, tā, mūsu programmās paredzēt arī nu, tā, tāds programmas, par kurām mēs zinām konkrēts iznākums, ar, arī uh, riskants projekts varbūt. Un, uh, protams, uh, ir nepieciešama līdzekļu, tātad eh, iepludināšana prioritārās jomās, nepieciešams ir eksperimentēt, nepieciešams riskēt. Un eh, to mēs vēlamies arī nodrošināt, saglabāt. Un domāju, eh, ka vecinums šajā ziņā nebūtu nav peļams. Es noteikti ierosināšu šādas tādas grozījumus, bet principā tur viss kārtībā. Un, un ekonomikomitejā, kurā es arī darbojos, ir gatavs šo pozitīvu ziņojumu arī cenu atbalstīt, eh, ir nepieciešams runāt par to, kas eh, tātad EIB eh, e kontekstā tiek, tiek darīts, un visiem ir jābūt par to informētiem. Paldies. Thank you, Mr. Dominic Martin. Paldies, Dominiks Mārtiņa kungs. Merci, Madame le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi jau pareizi to rādīja. Pat ja EIBA programmas um, varbūt um, nav tik ļoti pamanāmas, bet kas kunga um, sagatavotais ziņojums un secinājumi ir ļoti labi, un mēs varam tos atbalstīt. Manuprāt, šie ir tādi pasākumi, kuri veicinās izaugsmi visās dalībvalstīs. Paldies! Paldies, Časlovjaks kundze. Paldies. Es piekrītu iepriekšējā runātā, runātāja teiktējiem. Mums pirmie daļā tas ir tiešām ļoti labs uh, ziņojums. Paldies referentam. Gribētu gan vērst uzmanību uz kādu punktu, kas, manuprāt, būtu pelnījis vairāk uzmanības. Uh, proti, stipendijas, kas tiek piešķirts universitātes studentiem. Mēs te bieži runājam par to, ka Eiropas Savienība krīzes laikā ir kļuvusi aizvien nabadzīgāka un ka mobilitāte kļūst aizvien sarežģītāka. Bieži mēs sakam, ka darba tirgus sagaida, ka studenti būs labāk izglītoti nepietiek jau ar to, ka esat inženieris, lai saņemtu darbu, ir jābūt ļoti labam inženierim. Un tieši tādēļ ģimenēs, kurās apstākļi ir trūcīgāki, tas runāja par ģimenēm, kuras nevar atļauties finansēt mobilitāti, es domāju, ka tā, viņas ir pelnījušas atbalstu. Un šādu finansiālu atbalstu tam vajadzētu būt pieejamam, studentiem draudzīgam, un šim finansējumam visai sistēmai kopumā vajadzētu iedrošināt jaunus cilvēku šādu uh, aizņēmumu ņemšanā, lai viņi varētu ieguldīt savā nākotnē. Paldies! Priekšsādātāji saka paldies, vārds Fantūlis kungam. Paragrafos 1 Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων... Īpaši priecīgs par to, ka Eiropas Investīcija Banka ir pār par 9 miljonu eiro ir finansējusi jauniešu nodarbināšanai. Taču kāda, kāda ir rezultāti šīm politikām? Cik lielā mērā ir tas samazinājis bezdarbu, kas arī ir tas mērķis? Kāda <clears throat> jēga ir no tā, ka mums ir uh, Eh, labi kvalificēti bezdarbnieki salīdzinām ar vienkārši bezdarbniekiem. Es domāju, ka ir jāizvērtē politiskā, politiskās investīcijas, cik lielā mērā tiešām tas tiek, eh, tā tiek risināta bezdarba problēma. Un ir jāpieliek punkts eh, iekšējai imigrācijai, kur jaunieši no uh, no dienvidu valstīm dodas darbā uz ziemeļu valstīm. Paldies! Uh, thank you. Lielas paldies. Vai ir kāds komisijas pārstāvis, kas arī vēlētos ko piebilst? Neviens no komisijas runāt nevēlas. Labi, paldies. Uh, termiņi. Termiņš grozījuma iesniegšanai 10. novembris. Apstiprināšana nodarbinātības komitejā 21. 22. janvārī. Un šis jautājums iekļauts 2015. gada marta plenārs sesijā. Tāds ir paredzamais laika grafiks. Un tagad varam sākt balsot. Vai jums visiem ir balsošanas kartes? Okay, uh, Labi, ja visi esat gatavi, tad balsosim par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Vēstule. Rauma, Somijā. Elektroniskais balsojums. Kas par? Kas pret? tā. Jā, viss kārtībā. Pieņemts. Tālāk. Stratēģiskais ietvers veselībai un drošībai darba vietā. Mums ir viens dalītais balsojums. ETP to atbalsta arī Alde grupa. Un tad arī ir lūgums no Alde grupas par vēl vienu dalītu balsojumu, lai svītrotu atsauci uz ziņojumu par asbestu. Šis lūgums gan tika saņemts par vēlu, lai gan to atbalsta arī citi, uh, tad uh, arī par to tiks balsots. Tātad pirmais dalītais balsojums, kā jau to redzat balsošanas sarakstā, un tad viss teksts bez atsauces uz ziņojumu par asbestu un mm, bez šī ETP lūguma par Eiropas standardizēto darba laiku. Otrais dalījums balsojums par asbestu, un trešais dalītais balsojums ir šis sākotnējais dalītais balsojums, ko pieprasīja ETP. Pirmais. Kas ir par? Pret? Atturās? Pieņemts? Un tagad otrā daļa par asbestu, kas par pret atturās. Es domāju, ka to vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Viens ETP par daudz. Ir eh, labi, paldies. Beidzam balsot. Noraidīts. Un trešā daļa. Un es citēšu. Kā arī, lai noteiktu saistošu darba laiku, kas par, pret, atturās, Arī šo pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Un, visbeidzot, balss pa, balsojums par mutiskā jautājuma projektu elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Astotais punkts - balsojums par kompromisa tekstu mutiskajam jautājumam par nodarbinātības līdztiesīgumu direktīvu. Um, tā līdz balsojums. Viss teksts līdz 4. punkta beigām. Kas par? Pret? Jā, pieņemts. Otrā daļa. Tas ir teksta piektais punkts. par diskriminējošu rīcību. Kas par? Pret? Pieņemts. Jā, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tad balsojums kopumā par mutiskā jautājuma projektu. Beidzam balsot. Pieņemts. Is this item 9? Devītais punkts. Mm.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 pass this to the Council? Yes. Mm. Okay, Council. But here, so we here, start here compromise A. Compromise mm-hmm. A. So that's okay, compromise A. Tad sāksim ar kompromisu grozījumu A. Par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss B grozījums. Kas par, pret, atturās, pieņemts. Sastais grozījums. Par? Pret? Atturās? Noraidīts. Sadīties grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudīsim 7. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Carried. Pieņemts. Astotais grozījums. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. Kompromisa grozījums C. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 11. grozījums. Kas par? Pret? atturās. Pārbaudīsim. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad ceturtais punkts, 12. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Beidzamais. Tad galējais balsojums. Beidzam balsot. ETP grupa atkal viens par daudz, vai varat kāds atsaukt balsojumu? Tā tagad mums ir rezultāts un pieņemts. 42 balsis par. Tagad mutiskais jautājums komisijai. Kompromiss A. Kas par? Pret? Atturēs? Pieņemts. Kompromiss grozījums B. Par? Pret? Atturēs? Pieņemts. Sastais grozījums. Par? Pret? Atturēs? Noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim desto grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums C. Kas par? Pret? Pieņemts. Un galīgais balsojums par, pret, atturās. Pārbaudīsim to gan elektroniski. Beidzam balsot. Atkal ETP viens par daudz. Pieņemts. Paldies! the resolution? Do I have? Just a moment that everybody can switch their places. I have no. I have no. Thank you. Will you this is Thank you. Uh, now we vote on the rest. Nu, tagad balsosim par rezolūcijas projektu Eiropas 2020 stratēģijas nodarbinātības un sociālajie aspekti. Pirmais, eh, pirmais punkts, 46. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Kompromiss F. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Nu, tālāk tad attiecīgi 53. grozījums. Par? Pret? Atturās. Pieņemts. 54. grozījums, te balsosim pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņems. Otrā daļa, kas par, kas pret atturās pieņems. Tālāk, trešā daļa, kas par Kas pret? Atturās. Norēdīts. Un nu, pārbaudīsim te trešo plaito balsojumu. Balsām elektroniskā EPP, joprojām ir viens balss par daudz, tā kā. Un paldies, tad lūdzu rezultāts uz ekrāna. Tomēr pieņems šis uh, grozījums. Tālāk, gā kompromiss. Kas par? kas pret, atturās, pieņemts. Sešdesmit pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Arī šis grozījums pieņemts. 62. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Nu, šķiet, ka šis būs jāpārbauda. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. H kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 64. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts 65. Par, pret, atturās, pieņems. 66. grozījums par, pret, atturās, pieņems. Tas bija mutiskais uh, grozījums, ko ierosināja Alde. Tāds kā komentārs, jā, tā ir. Tālāk kompromiss I. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Pārējiem pie 71. grozījuma. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret atturās noraidīt. Tomēr eh, pārbaudīsim labi, tad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts tomēr. Otrā daļa atkrīt, līdz ar to pārējiem pie 72. grozījuma. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 74. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 75. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Pārbaudīsim tomēr. 75. Uh, grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Tomēr pieņemts. Un tālāk pārējiem pie J kompromisa. Kas par? Nē, atvainojamies, tomēr izlaidām tad druskuļi kaut ko 73. grozījums. No Džīnas Lamberts, kas par, kas pret? Atturās. Pieņemts. Nu, tagad pārējiem pie balsojuma par J kompromisu. Kas par? Tad viss teksts bez vārdiem čopa koalīcija. Tātad dabūt kvalitāti. Kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Nu, otrais posms, otrā daļa, tātad eh, teksts, eh, kas ietver sevi apzīmējumu čopa koalīcija. Tātad, kas balso par, kas pret, kas atturās. Un nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, tālāk. Pārējiem pie 80. grozījuma. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 81. grozījums. Kas par? Kas pret atturās noraidīts? Kā kompromiss? Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Tālāk 86. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturēs. Pieņemts. Tālāk FM7. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 87. grozījums, kas pēr, kas pret, atturās, norēdīts. L kompromisa, kas pēr, kas pret, kas atturās, pieņems. M kompromisa, kas pēr, kas pret, kas atturas pieņemts. Compromise nav. 96. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 97. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts. 98. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts. 99. grozījums, kas par, kas pret eh, atturās pieņemts. 100. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Tas bija tātad uh, eh, mutiskā grozījums par 6 miljārdiem, nevis miljoniem. N kompromiss, kas par, kas pret, atturās pieņemts. O kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 109. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 110. Kas par? Kas pret? Kas atturos? Pieņems. 111. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim vēlreiz 111. grozījums posmiem elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems tomēr. Nav nu, viņa atvainojas, saka, priekšstādātāji noraidīts. 112. grozījums. Balsosim pa daļām. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Pārbaudīsim, jā, labi, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems. Desmitais eh, punkts. Yes. 113. 113. grozījums. Kā arī 113. 14. grozījums balsosim kopā ar abiem, kas, kas par, kas pret atturēs. Pieņems. 115. grozījums, kas par? Ā, nē, tas atkrīt, jā. Simt astoņpadsmitais grozījums, kas par? Kas pret? atturās pieņemts. 119. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņems. Tālāk Q kompromiss. Kas par, kas pret, atturās, pieņems. 125. grozījums, kas par? Kas pret? Nā, turās. Būs jā, jāpārbauda tomēr. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 126. grozījums, kas par? Kas pret? kas atturās, pieņemts. 127. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. R kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Tālāk 132. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, norādīts. 133. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, norādīts. Nāksies pārbaudīt labi, tad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. bija gan norādīts tomēr. 134. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Es kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. One hundred. Turpinam ar 141. grozījumu. Tas ir mutisks eh, grozījums, mutiski pieteicis grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Orģinālais un sākotnējais teksts. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 142. grozījums. Kas par? kas pret, kas atturas, pieņems. 143. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 144. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņems. 145. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 146. Sastais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Pārbaudīsim 146. grozījumu balsojumu. Elektroniski šoreiz beidzam balsot. Un jā, tiešām noraidīts. 100. Kas tam ir tālāk? 148. grozījums. Kas par? Kas pret? kas atturās, pieņems. Simt četrdesmit devītais grozījums, kas par? Nā, tas ir savietojums ar 148. Tātad ir kopā ar 148. grozījumu, un tāpēc, laikam, jābalso par 149. Tātad kas par? Kas pret? Noraidīts. Aicinājums tomēr pārbaudīt 149. grozījumu, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Un šis grozījums tomēr ir pieņemts ar viens balss pārsvaru. 147. grozījums šķiet tagad. Kas pār, kas pret, kas uh, atturās, noraidīts. 150. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Pārbaudīsim labi, balsojam elektroniski 151. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. grozījums, kas par? Kas pret? kas atturās, noraidīts. Un kā aicinājums to pārbaudīt, un līdz ar to balsam, tad elektroniski varbūt īstenībā ir otrādāk. Nu, atceros, ka jūs te abi kopā esat pieņemši vienu lēmumu, tad pēc viņa, un līdz ar to grozījums pieņems. Labi, te kompromiss kas par, kas pret, Atturos pieņemts. 155. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? 156. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? 157. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. U kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 162. grozījums ir nākamais, par ko balsosim, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 163. kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 164. grozījums, kas pār, kas e, pret, kas atturās pieņemts. 165. grozījums, kas pār, kas pret, e, kas atturās pieņemts. 166. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Tālāk, e, pirmais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Otrais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Trešais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Ceturtais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Piektais grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņems. Pieņems. Sestais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Pārbaudīsim, ja? Labi, tad balsojam elektroniski par sesto grozījumu. Beidzam balsot. 26 pār. Līdz ar to pieņemts. Septītais grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, norēdīts. Astotais grozījums, kas par, jā, astotais grozījums, tas ir Man balsos sākumā par astoto, tātad eh, grozījumi kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Vai es vēlaties eh, vēlreiz pārbaudīt balsojumu rezultātus par septīto grozījumu? Mārtiņa kungam ir tiesības to pieprasīt labi, tad pārbaudīsim, kas tad notika īsti ar septīto grozījumu. Man šķiet, ka tas tika noraidīts, bet balsojam arī elektroniski. Beidzam balsot. Nu, viennozīmīgi noraidīts. Divi pār un 48 pret. Tātad jūs un jūs kaimiņš tur balsojāt pār vispār ir pret. Nu, labi. Devītais grozījums. Nē, kompromiss B tomēr. Balsojam par to. Tātad pār, pret, atturās, pieņems. 11. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Redīts. Ā, kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Nu, un tagad, attiecīgi, tad 18. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 19. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 20. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 21. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Atvainojiet, saka Mārtiņa kungs no zāles. Es nezinu, vai pareizi sapratu, 21. ir norādīts, ka es esmu iesniegus muti, iesniedz mutis grozījumu. Tā nebūtu nav, es papildu, es neesmu papildinājis tekstu. Mēs balsam par 21. tagad. Jā, jā, es saprotu, saka Martēna kungs. Vienkārši vēlos paskaidrot. Manā lapā rakstīts, ā, jā, jūs balsosiet, jā, jā, es atvainojos. Or I think you have an, an old list. Nu, no šeit jums ir tur vecs, eh, veca lista, vecs saraksts. Eh, mēs balsojam par 21. grozījumu. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 21. grozījums tātad ir noraidīts. 22. grozījums. Balsojam par daļām. Pirmā daļa. Kas par, kas pret, kas eh, atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Cilvēkam nāksies tomēr pārbaudīt. Labi, tad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Nu, tomēr noraidīts arī šis grozījums. Tālāk apsvērums D 53. grozījums, kas par? Kas pret? Atturēs. Pieņemts. 24. grozījums, kas par? Kas pret? Atturēs. Noraidīts. Divdesmit sestais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraida. 27. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 28. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 29. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 30. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 31. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Tālāk fem numur 2, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Fem numur 3, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 32. grozījums, kas par, kas pret, kas pret, kas atturās, pieņemts. Kompromiss D, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 35. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturos? Noraidīts. 36. grozījums. Kas par? Tomēr izskan aicinājumi pārbaudīt eh, balsojuma rezultātus pa 35. grozījumu. Labi, lai notiek balsojumi elektroniski. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Un tagad 36. šie grozījumi. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Kompromiss E. Kas par? pret, atturās, pieņemts. 38. grozījums, kas pār, kas pret, atturās, pieņemts. Fēm numur 4, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņemts. 39. grozījums. Un ne tas atkrīt tomēr. Jā, tas tiešām atkrīt. 42. grozījums tā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Nāksies tomēr pārbaudīt. Labi. Balsojam elektroniski par 42. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Viennozīmīgi pieņemts tālāk. 43. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņems 44. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 45. grozījums. Tomēr pārbaudīsim 44. grozījumu balsojumu, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Nu, un tagad gan pāriem pie 45. grozījuma, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. Nu, pārbaudīsim arī šī balsojuma rezultātu. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Nu, redzam, ka šis grozījums ir pieņemts. will have to go back to. Nu, nāksies atgriezties vēl pie dažiem grozījumiem. Trešā lapuse, 70. Eh, grozījums. Ko pēcēc, ka jau būs vēl vēlāk. It's in the... Vismaz nu, mūsu sarakstā tā trešā lapuse.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 dokumentu par tātad rezolūcijas projektu kopumā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Nu, tomēr nāksies pārbaudīt un balsosim par šo projektu kopumā elektroniski. Have you all voted? Vai visi esat nobalsojuši? Paldies! 39 balsis pār piecas pret, un līdz ar to nu, tāds rezultāts projekts ir pieņemts. Mm. Okay, are you ready for... Labi, vai esat gatavi nākošajam darba kārtības punktam? Bezdarba apdrošināšanas schēma Eirozonai - Eiropas integrācijas trūkuma radītās izmaksas. Tas ir pētījums. Došu vārdu Josefam Danam. Viņš ir Eiropas pievienotās vērtības nodaļas direktors pētījumu apakšnodaļā vārds ir jums, Dāna kungs. Paldies, priekšsādātāji! Jā, es pārstāvu Eiropas parlamenta pētījumu centru un Eiropas pievienotās vērtības eh, izvērtējumu direktorātu. Tas tad eh, nodrošina komisijai jaunu eh, instrumentu. Mēs jums šodien piedāvājam ziņojumu Eiropas integrācijas trūkuma radītās izmaksas. 1988. gadā Čekīnī kungs izstrādāja saziņojumu, mēs esam no tā iedvesmojušies. Uh, un mūsu ziņojumā mēs redzam, ka lielā daļā jomu papildu Eiropas dimensija varētu piešķirt vēl vismaz triljonu eiro papildu līdzekļu, un tas varētu būt saistīts ar arī pašinstīvām tādu kā mm, kopīgā bezdarba apdrošināšanas schēma Eurozona. Mēs nepiedēvam nekādu jaunu politiku, taču esam Eh, gatavi jums piedāvāt eh, instrumentus, kas var palīdzēt. 2017. gada februārī sagatavoja pētījuma projektu, kopš tā laika ir bijušas īstas diskusijas, šis jautājums ir kļuvis tikai vēl jau svarīgāks. Akadēmiskā līmenī o, ir bijuši pētījumi un arī ir palielinājušās politiskās debats par šo jomu. Ziņojumā ir divi pielikumi SAPS, tā ir kāda simulācija un Eiropas eh, pētījuma mm, nodaļas mm, sagatavās mm, pielikums aicina jūs uzklausīt eh, pārstāvju sacīto, katrs runās apmēram 7 minūtes. Mēs atsaucamies uz ASV pieredzi, tā ir interesanta šai kontekstā, jo viņiem ir bezdarba apdrošināšanas schēma, un arī kongresa budžeta resursu ziņojumu esam izmantojuši. Mēs zinām, ka šī komiteja ir balsojusi par sociālo pīlāru, un tas, protams, ir svarīgs variants, ja vēlaties atrisināt problēmu. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties, un lūdzu ieklausieties mūsu ekspertu PowerPoint prezentācijās. Paldies! Vai Dalsa kungs? Mm, vispirms uzstāsies labi. Um, actually, I'm Ilaria Masanelli from SEPS. Um, Tiesībā es esmu no SEPS, profesionālās izglītības centra. Tā, tad pastāstīsim par mūsu pētījumu, par mm, bezdarba novēršanu. Es domāju, te jābūt prioritāte jaunajam parlamentu sasaukumā un komisijai. Tad vienkārši jautājums apdrošināt pret ko? Pat labam ir divi priekšlikumi, kas, tā sakot, apkopo ar vien pieaugušo literatūru. Ir viens tāds priekšlikums, kas paredz izveidot apdrošināšanu pret Briseles varu. Nu, tā mēs to devējam. Tas tā tad. Uh, nelielas recesijas gadījumā kādā valstī šis fonds izmaksātu bezdarba pabalstu zināmu laiku bezdarbniekiem šai valstī. Un tad ir otrs priekšlikums, ar kuru mēs nācām klajā ceps. Šeit ideja tā vietā ir. Uh, atstāt visu tā kā parasti nacionālajām schēmām un izveidot tādu fondu, kas darbojas kā pārapdrošināšana starp nacionālajiem un Eiropas eh, līmeni, tā sakot, tā kā NATO. Galvenais eh, pieņēmums ir tāds, ka recesijas eh, izmaksas tad, ja bezdarbs pieaug par 4%, ir vairāk kā divreiz lielāks. Kā tas darbojas? Te jūs redzat formulu. Nu, šī formula pavisam vienkārši. Doma ir tāda, ka Eiropas fonds tiek iedarbināts, lai finansētu bezdarba pabalstu kādā valstī, tad, kad bezdarba uh, līmenis palielinās par zinām rādītāju. Šajā gadījumā mēs modelējām, te jūs redzat šo formulu, mēs uzskatām, ka šim fondam ir jāizmaksā bezdarba pabals e, uz īsu laiku bezdarbniekiem. Tad, ja šī īstermiņa bezdarba līmenis ir eh, lielāks par parasto, tā tad eh, tur ir normālais rādītājs plus vēl kaut kas. Tas tad būtu tas gadījums, kad sāk darboties šī schēma. Tātad te mēs rādām, kā tas notiktu, ja eh, šī schēma darbotos kopš 2000. gada. Tātad fonds mm, pret Briseles uh, Uh, lietu, tad būtu izmantot 161 reizi, un tas tad attiektos uz bezdarba līmeni, kas palielinās par vairāk kā 3%. Tad vēl ir cits gadījums, kad īstermiņa bezdarbs, bezdarba līmenis ir pāri par 4%. Šajā gadījumā šis fonds būtu izmantots 90 reizes 12 gadu laikā, un tad vēl ir tornādo uh, modelis. Šajā gadījumā tad Eiropas fonds tikt izmantots rētāk, taču ap, a, lielākā apjomā tas būtu noticis 40 gadījumos. Man ir te divas schēmas, a, kas ataino situāciju Grieķijā un Igaunijā. Protams, Grieķijā lielās ekonomiskās lejupslīdes laikā šis fonds būtu izmantots. Tas atbilst tātad vienam procentam no IKP gadu. Igaunijas e, situācija ir interesanta, jo tā ataino, ka e, lielā lejupslīdz nebija vienīgais interesantais gadījums. Jūs redzat, Igaunijas gadījumā ne tikai 2009. bet 2010. bet arī 2003. gadā šis fonds tiktu izmantots, kad bija krīze Igaunijā. Kādi tad ir šķērsli šāda veida pārapdrošināšanas fondam? Ieguvumi mūsu skatījumā ir tādi, ka tas politiski ir īstenojams. To var vienkāršāk īstenot eh, tā vietā salīdzinājumā ar lielām citām schēmām Eiropā. Un tam par pamatu ir tas, ka tas darbotos ar pavisam nelielu finansējumu. Mūsu aplēs ir tāds, ka 2009. gadā šim fondam būtu bijis jābūt vislielākam, kad bija daudz gadījumu, ka tas būtu bijis izmantos. Tātad tas pieprasa 30 miljārdu, kas ir apmēram 0,3% no Eiropas IKP. Tātad tas fonds varētu būt nozīmīgs uh, faktors Taču to varētu arī vieglāk pārvaldīt, tas būtu daudz maz uh, vienkārši pārvaldāms, kad vien bezdarba līmenis pieaug, tad automātiski šis fonds tiktu izmantots. Tad vēl arī cita doma šāda veida fondu varētu eh, veicināt ar zinām veida nacionāla sistēma konverģents. Pētījumi no nu, man kolēģi puses liecina par to, ka apdrošināšanas eh, fondi nedarbojas visur vienā. Dažās valstīs tie stabilizē situāciju, dažās nē. Protams, ir zinām šķēršļi. Viens no tiem ir, piemēram, tas, ka fondam būtu jābūt obligātam. Tad, ja tiek pieņemts lēmums, ka šīs fonds attiec uz Eirozonu vai uz visu Eiropas Savienību, eh, tad līdzdalība fondā būtu obligāta. Un apsvērums te pavisam vienkārši ja apdrošināšanas schēma nav obligāta, tad tikai sliktie puiši parakstīsies uz to. Vēl ir viens cits problemātisks jautājums, kas vairāk kārt parādījās mūsu pētījumos - bailes no šī monetārā pārnesuma. Mēs domājam, ka tas nav pamatot. Ja mēs pavērojam uh, ilgstošu periodu, tad mēs redzam, ka agri vai vēl kāda valsts saskars ar lielu bezdarba šoku. Piemēram, ja fonds būtu spēkā jau kopš 90 gadiem, tad uh, valstis, kas būtu guvuši labumu, protams, būtu Dānijas un Zviedrijas. Šodien nevienam Dānija un Zviedrija ar krīzes valsti nesaistās, bet 90 gadu sākumā šīs valsts saskārās ar lielu krīzi, un tad šis fonds tam būtu palīdzējis. Tikai pāris minūtēs vēl pastāstīšu par ASV sistēmu. Mēs neuzskatām, ka tas ir atbilstošs modelis Eiropā. Mēs tā uzskatām tāpēc, ka bezdarba apdrošināšanas schēma ASV tika ieviesta federālā līmenī, tāpēc, ka bija bailes no sociālā dempinga starp štatiem. Un šāda veida bailes nav pamatotas Eiropā, tāpēc, ka mums ir uh, bezdarba apdrošināšanas schēma un pensionēšanās schēma, jau simt gadu tas pastāv Eiropā, un tā, tā ir vispārīga sistēma par spīt šīm bailēm. Vēl viens apsvērums ir tāds, ka mm, bezdarba apdrošināšanai ASV ir zināma uh, elastība, tad federālā valdība to var uh, paplašināt, um, ja vajadzīgs. Mēs nedomājam, ka tāda sistēma darbotos e, es. Taču viena no mūsu rekomendācijām iedvesmojas no ASV sistēmas. E, tā tā tad ir tā saucamā pieredzes izvērtēšana. ASV katrs štats maksā savu daļu šajā lielajā katlā. Un krīzes gadījumā štats var gūt labumu no šī kopīgā katlā ar norunu, ka tas naudu atkal atdot atpakaļ. Mēs arī varētu pieņemt šādu veidu noteikumu. Mans pēdējais komentārs ir par to ideju, ka varētu apvienot bezdarba apdrošināšanas schēmu ar citām schēmām, jo pētījumi liecina pavisam skaidri par to, ka bezdarba pabalsti uh, Ehm, darbojas ļoti labi, taču vēl jau labāk tie darbojas, ja tos apvieno ar darba politiku. Mēs domājam, ka šādi būtu jārīkojas, piemēram, bezbaldu pabalstus varētu uh, apvienot ar zinām, zināmam darba tirgus institūcijām. Paldies. Paldies, Masalī kundze, Džosef kungs un Noimans. Mani sauc Noimana kungs Es tad uh, varu pateikties, ka uzaicinājāt man pastāstīt par mūsu pētījumu. Par apdrošināšanas schēmu. Un es arī gribētu minēt, ka tas ir jauns pētījums, ko prezentēšu. Okay, it will, it will be switched. Okay. So I would like to mention that this is also covering. Tātad šis ir jauns pētījums par to, ko mēs darījām ziņojumā. Un tas runāju galvenokārt par simulācijas uh, per, periodu saistībā ar apdrošināšanas sistēmām. Paldies! Pirms runāsim par, runāšu par mūsu simulāciju, gribētu nedaudz iepazīšies vispārējā dizaina opcijas, kas ir pieejams m, mm, a, bezdarba apdrošināšanas jomā. Aptvērums. Mēs domājam par sistēmu, kas varētu daļēji aizstāt vai papildināt nacionālās sistēmas. Pirmais, par ko domājam, bija pamata apdrošināšana, kas nodrošina uh, to, ka tiek garantēts minimālais apdrošināšanas līmenis. Un tad otrais elements, kas varētu paplašināt, paplašināt nacionālo sistēmu, tādi paplašināti uh, labumi un šo, uh, šo efektu apdrošināšanu varētu just tikai pagarināts recesijas gadījumā. Runājot par finansējumu, tā būtu sistēma ar vai bez experience rating, pieredzes reitinga, vai arī varētu domāt par kādu ex post uh, mehānismu pielāgošanu. kāds būtu gūstamais labums, vai nu tādi vispārējie, vai tad arī um, specifiskie. Mums ir jā, tad mēs runājam par tādu apdrošināšanas sistēmu, kas ir spēkā pastāvīgi, un vai arī tad par specifiskām situācijām, kad uh, labums tiktu gūts tikai gadījumos, ja ir ekonomiskā krīze. Mums pamatā ir trīs iespējas. Pamat, uh, apdrošināšanas sistēma vai tad arī ārkārtas uh, situācija sistēma. Un te es pāranalizēšu abas iespējamās scenārijus. Ja ir pamatā mm, bezdarba apdrošināšanas sistēma, tad tas ir ļoti laicīgs risinājums. Un stabilizācijas efekts arī uh, tam būs mazinošs efekts pagarināts recesijas gadījumā un tātad īpaši stabilizācijas efekts tiktu panākts pagarināts krīzes gadījumā. Un tas eh, tiktu izmantots, ja bezdarbs pārsniegt noteiktu līmeni. Un vēl kāda ļoti būtiska iezīme šajā sistēmā ir tāda, ka nav tādas pastāvīgas eh, pārdalīšanas persē. Jā, ir tādi paplašinātie, paplašināts gumais, tad risks var būt augstāks, ja šī apdrošināšana aptver arī struktūrālo bezdarbu. Es izteikšos īsi pāriesim pie nākamā punkta, tad morālā kaitējuma aspekti. Ja dal, tad, tad, tad valdības nevarētu uh, atlikt uh, tātad risinājums bet vēl joprojām dalību valstī, eh, valdībām ir stimuli eh, īstenot aktīvas darba tirgus politikas. Un tad tās, šis ilgtermiņa bezdarba izmaksas galē, daļai varētu sekt uh, no valdības puses un veikt attiecīgs pielāgojums. Tagad varētu rasties kaut kādas manipulācijas, bet es jau teicu, ka es vēlos izteikties īsi. Uh, Un kā jau teicu, šai apdrošināšanas sistēmai morāla kaitējuma um, aspekti varētu būt samazināti. Te, par to varētu runāt arī dziļāk un akadēmiskāk. Un mūsu analīzē mēs esam jautājuši, kas notiktu, ja šāda pamata bezdarba apdrošināšanas sistēma tiktu būt ieviesta uh, 2009. gada. 99. gadā mēs esam analizējuši situāciju no 2000 līdz 2013. gadam, faktiski līdz šodienai. Uh, un lietas, ko mēs simulējam. Tātad aptvērums 50% no brutā pē, pēļņas, ko garantē apdrošināšanas sistēma un schēma tikta kalibrēta tā, lai tā būtu uh, neitrāla periodam no 2000, tā, 2000 līdz 2013. gadam. Uh, mēs pielāgojam tādu 1,6% nodokli un laika aptvērums bija 12 mēneši, un vidējais apjoms bija 49 miljoni eiro gadā. Un izskatījām arī alternatīvos scenārijus, šis pieredzes reitings, tāpat arī aplūkojām šos clawback mehānismus, tātad ekspost pielāgojumi, un izskatījām arī ārkārtas situāciju scenāriju. Un tagad došu vārdu Matiesam Dālam, kurš prezentēs pētījuma rezultātus. Priekšsēdētājs saka, paldies, ka mēģinājāt samazināt savu komentāru laiku, bet tulkiem arī vajadzētu būt tomēr iespējai jums izsekot. Thank you very much, and uh, I will continue. Liels paldies! Vai mēs turpināsim iepazīstināt simulācijas rezultātus mūsu analīzi? Uh, un es sākšu ar šo. Period 2000 to 2013. Aptvērums laika posmā no 2000 līdz 2013 gadam. Šeit eh, zilā līkne, te redzējāt, kā pieaugā bezdarba līmenis Grieķijā, Īrijā un Vācijā, Spānijā. Un, uh, Šīs trīs valsts parāda, cik atšķirīgas bija tendences šajā periodā. Vācijā, piemēram, bezdarba līmenis pieauga līdz 2005. gadam, un tolaik tas bija otrais augstākais Eirozonā, kamēr šajā laikā bezdarba līmenis bija relatīvi zems citās dalību valstīs. Un tad sākās krīze, un atsevišķās dalību valstīs būtiski pieauga bezdarba līmenis, piemēram, Spānijā, Grieķijā, Īrijā. Ja bet tajā pašā laikā Vācijā tas vairāk vai mazāk, bet konstanti samazinājās. Un tātad šis aptvērums oranžā līkne. Un tas arī parādīja, ka samazinās šis aptvēruma efekts pieaugot bezdarbniekiem. Tālāk šajā uh, grafikā redzam vidējos ikgada neto iemaksas šajā periodā, un pirmais, ko svarīgi norādīt, ir tas, ka vairākumu, vairākums dalību valstu dažos gados bijis uh, šis uh, maksātājs un arī saņēmējs. Un tas pierādās arī Vācijas gadījumā, kas būtu bijis saņēmē 2004. un 2005. gadā. Mīnus 0,5, Spānijā līdz mīnus 0,2% no IKP Nīderlandē, bet um, ir tikai pāris šie pastāvīgie ieguldītāji un pāris uh, pastāvīgie saņēmēji, piemēram, Latvija, Spānija, Grieķija. Bet nu, tā mēs runājam par šiem konkrētajiem gadiem, bet, un rezultāti varētu atšķirties, ja mēs būtu aptvēruši garāku laika periodu. Šīs schēmas pamatmērķis būtu stiprināt makroekonomisko stabilitāti Eirozonā, lai nodrošinātu kādu veidu automātisku stabilizāciju centrālā līmenī un Mēs uzskatām, ka šāda schēma būtu absorbējusi ļoti lielu šoka daļu 2009. gadā. Mūsu simulācija pierādīja, ka uh, būtu uh, lielā, lielā mērā, visvairāk kā 20% bezdarba būtu varēs tikt absorbēts Eirozonā. Un mēs redzam, ka dalība valstis, kuras krīzes kā ara viskarā, spēcīgā Grieķija, Īrijā, Itālija, Portugāla, Spānija, kad, nu, vismaz lielu daļu šī šoka šī schēma būtu absorbējusi. Bet kā jau mans kolēģis Ziks Noimans minēja, tad cikliskā ne, bezdarba dēļ šis stabilizācijas efekts būtu mazinājies nākamajos gados, jo pieauga ilgtermiņa bezdarbnieku daļa. Mēs arī apsvērām arī dažādas schēmas variācijas, Es domāju, apsvērām iespējas tādas, kur, piemēram, šis kustamais labums būtu 50% no vidējā ieņēmuma līmeņa un citus variantus. Un bija interesanti vērot, ka um, šis stabilizācijas efekts var mainīties. Jo mazāk dāsna ir schēma, jo mazāk stabilizācijas efekts tiek arī panākts. Tālāk pieredzes reitings un nu, kolāpēka mehānismi. Pavisam īsi par to. Redzējām, ka šie, eh, šis iemaksu likme ir ļoti atšķirīga dalību valstīs, jo arī bezdarba tendences ir atšķirīgas. Mēs tomēr bijām ieinteresēti, kā šīs kopīgās, kopīga iemaksā likmes, kas tad tā būtu noticis, ja tās tiktu no, uh, fiksēts kādā brīdī. To varam redzēt šajos grafikos, redzam kumulatīvos, kumulatīvos neto iemaksas, ir šī pamatlīnija, tas ir Eiropas Savienības līmenis un arī divi klābāk mehānismi uh, divās dalībvalstīs, kur šie mehānismi ir pielāgoti laika gaitā, un svarīgākais ir tas, ka šis mehānisms tiešām var mazināt starp valstu transfērus, izmantojot automātiskos pielāgojumus. Tas darbojas vairākumā dalību valstu, gan ne visās. Un iemesls tam ir tāds, ka, ka šis um, iemaksu apjoms ir ietekmējošs faktors uz vēlāko periodu. Un ārkārtas situācijas schēma. Uh, kas tiek eh, īstenot tikai tad, ja bezdarba līmenis pieaug par vienu procentu, tad uh, ārkārtas schēma A ir zaļā līnija, uh, sarkanā līnija ārkārtas schēma B, un tad attiec, tas ir atkarīgs no bezdarba līmeņa pieauguma kādu laikā. Tad mēs izveicām simulāciju ar dažādām dažādiem rādītājiem. Un galvenais, ko konstatējām no šī pētījuma, ka stā, starp valstu pārnes būtu ierobežota un tad varētu arī tiešām mērķtiecīgi pievērsties tām dalībvalstīm, kuras jo īpaši smagi skar pieaugošu bezdarba līmenis. Francija, kura ir šis e, saņēmējs saskaņā ar pamatlīniju, kļūtu par uh, Um, iemaksātāji divās no trijām šīm ārkārtas situācijas schēmām. Ja palūko, palūkojamies uz Spānijas piemēru, tad kā, kā atskaits punkts, tad Spānija būtu saņēmējis katru gadu, bet ar šīm ārkārtas situācijas schēmām Spānija būtu uh, bijusi iemaksātājs 2007. gadā un kļūtu par saņēmēju tikai sākot no 2008. gada un vēlākos gados. Un tad rezumēšu. Mēs secinājām, ka kopīgā apdrošināšanas schēma varētu būt spēcīgs stabilizators Eirozonā, un tā varētu stiprināt Eiropas politikas veidošanas sociālo dimensiju. Šo schēmu varētu īstenot ar relatīvi zemu uh, budžetu, kas bija 49 miljoni eiro simulācijas periodā, un nav nekādas tādas uh, redistribūcijas per se, tas ir atkarīgs no bezdarba līmeņa dalību valstīs. Un kādas problēmas atrisināt ar klāpēk mehānismiem, balstoties uz pieredzes reitingu un arī izmantojot ārkārtas situācijas schēmas. Un vispēc, kā jau es minēju, šis automātiskās stabilizācijas efekts būtu bijis ļoti būtisks, ja būtu izmantota šāda pamatschēma. Paldies par jūsu uzmanību! Uh, all of you. Uh... Paldies. Tas ir pētījums, ko es veicāju pēc uh, nodarbinātības komitejas lūguma. Nu, laika mums rīcībā nav neko daudz. Tātad laika diskusijām, bet lai nu kā vēlos dot vārdu tiem kolēģiem, kuriem tad ir kāda interese, kas vēlētos uzdot papildus jautājumus, lai paust kādus komentārus. Beker kungs, vai jūs ko, ko vēlaties arī sacīt EPP grupas vārdā, ne? Tad jūtas Štāņģuka. Nu, pirmkārt, vēl sirsnīgs paldies par sniegto informāciju, ka tad kopš 8. gada pēctaba apdrošināšanas, tātad šīs schēmas ir tāds nekonkrēts bijušas Eiropā. Man personiski apzīmējums tātad pēcdarba, tātad apdrošināšanas schēmas nedaudz zem mūsiem. Tie ir dažādi risinājumi Vācijā. Un kādam šim mehānismam tad būtu jābūt, lai tas konkrētāk atbilst šiem te jēdzienam, bet, bet, nu jā, tas ir vairāk tāds izpratnes jautājums, bet uh, Jūs pieminējāt tādus svarīgākos jautājumus, kas arī mums ir būtiski, lai konkretizētu mūsu attieksmi. Man kāds jautājums jūs pieminējāt? Kā iečiem? Ja valsts kopš 5. līdz 8. gadam ir eh, piedzīvojuši tādu lielu pieaugumu šajā apdrošināšanas eh, schēmā, pieskatījos skaitļos attiecībā uz Vāciju, un dažādi pētījumi liecina par to, ka Vācijā mm, tiešām šajos konjunktūras eh, sliktos gados, tātad, kad, kad pieauga bezdarbs, tomēr uh, šo schēmu stiprināja. Un ir svarīgi, lai domājot par šo bezdarba apdrošināšanu Eiropā, mēs neaizmirstu par solidaritātes mehānismu. Nedrīkst pieļaut, ka tas atstāja negatīvu ietekmi uz uzņēmējiem vai uz darbaņēmējiem. Nu, nē, ne pie kādiem apstākļiem nevar pieļaut to, ka mēs iejaucamies dalībās nacionālajās sistēmās, jo šīs sistēmas tomēr ir ārkārtīgi atšķirīgas. Bet, nu, tomēr Tā ir laba iespēja arī Eiropas līmenī runāt par kaut kādiem minimāliem standartiem. Un tas būtu tiešām vēlams. Nu, man ir jautājums lūkāts, vai šis pasaules negatīvās sekas uz ienākumu sadalījumu dalību valstīs arī varētu, varētu būt. Un mans vērtējums, ka vajadzētu runāt par Eiropas līmeņa bezdarba apdrošināšanas uh, mehānismu izveidošanu attiecībā uz minimāliem standartiem. Man, manuprāt, tas būtu ārkārtīgi vēlams. Un otrs jautājums ir. Eiroskeptiķi ļoti bieži norāda to, ka šī sistēma tiek izmantota uh, ļaunprātīgi. Tur um, vai um, ir kāds iespējas šo ļaunprātīgo izmantošanu kaut kā konkrēti novērst? Uh, risināt vai kāds šeit triesties. Paldies! Uzklausīsim vēl otro komentāru un tad jums būs iespēja atbildēt. Došu vārdu Harkīnas kundzei, kas pārstāv vārda grupu. Paldies un paldies abiem eh, prezentētājiem. Tiešām ļoti interesanti pētījumi, katrā ziņā te daudz vielas eh, pārdomām. Nu, Lūdzu, noderīgi iepazīties ar šādām simulāciju modeļiem, lai gūtu tādu pārskatu attiecībā uz to, kāda tad ietekme tas viss reāli atstāja. Jo reizēm mm, nāks uzklausīt eh, teicamas idejas, vai vismaz mums pašiem tā šķiet, un tad, ja paskatāmies, kāda ir reālā šo ideju ietekme, nu tad nevienmēr viss ir tik rožaini, kā mēs vēlētos, un es nemīlu pat pilnīgi otrādi. Tā kā tiešām noderīgi, ka mums šodien šeit ir šī diskusija, šis materiāls. Patīm No nu, šo diskusiju raugos no, nu, tā sacīt, eh, tādas eh, nespeciālista perspektīvas, man tiešām nav zināšana daudz par šo jautājumu, bet nu, daži jautājumi līdz ar to man ir ienākušies, ko uzdošu arī šeit ekspertiem. Viena lieta, ko vēlētos uzsvērt, eh, tad ir pastāvīgo transferu draudz, ko jūs pieminējāt, nu tā tāda automātiska reakcija, ko var sagaidīt, un šķiet pirmais, pirmā runātāja pieminēja to, ka ja šis termiņš ir pietiekami garš, ja mēs nerunājam par šo pastāvīgo transferu, ja pārēju, nu tad, eh, tad tas būs svarīgs jautājums, kas pat pelnīs turpmāk uzmanību. Un otrs, eh, eksperts, otrs runātājs, skatos te jūsu prezentācijas eh, secinājumus, jūs piesaistāt saukto klobak mehānismu, kas balstās uz pieredzes reitingu. Nu, es nezinu, kā to īsti izprast, varbūt es varētu nedaudz paskaidrot, kā tad eh, šis mehānisms strādā un kāda būs eh, šī klābekļa mehānisma ietekme. Man ir daudz citu jautājumu, bet, nu, es eh, neesmu nu, rūpīgi iepazinusies ar šo atzinumu, tā kā iespējams, ka man būs iespēja vēl jums sazināties. Bet katrā ziņā paldies jums par ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Manna nu, kungs tālāk. Jā, es arī domāju, ka ir labi, ka Mēs runājam par šo, šo tēmu, kas Eiropai neko nemaksā. Nu, tie cilvēki sēdz parlamentā, saka, nu, kad Eiropā um, mēģina visu nobienādot, bet tā nav, bet eh, dažās valstīs tas ārkārtīgi populārs risinājums, tas var, risināt, tas var mainīties, tas, šī ideja var būt uh, Auglīgi es piekrītu Junkar kungam, ir nepieciešami jauni instrumenti, bet var jaun pievienot to Eiropas vērtību. Vai ir jautājums par īstenojumību? Bijis eksperti, kas te arī izteicās par šo Eiropas apdrošināšanu, nu, jāņem vērā nacionālās sistēmas. Tās vajadzēs pielāgot, ko tas tad vedīs līdzi. Arī nu, daļbalstu administrācijām jābūt noteiktai struktūrai. Nu, tad mēs dziļājamies noteiktās jomās. Mums nav kopējā darba tirgus. Jāņem vērā sociālie partneri un sociālā um, partneri nav apvienojušies Eiropas līmenī. Dažām dalībvalstīm dažāda pieredze. Un līdz ar to var rasties risks, ja mēs sakām, nu tagad būs tie jauni transferi, savienība tā sacīt. Štenrukas kundze ir taisnība. Solidaritāte ir jāņem vērā, bet eh, šeit ir attiecīgi instrumenti. Sociālais fonds, piemēram vairāk miljardi, tad ir pieejama globalizācijas fonds, EFRA, nu, līdz ar to ir gan daudz instrumentu, kas jau pastāv, un uh, tur nekāda riska nav. Ja mēs uh, iejaucamies uh, bezdarba schēmās un, un jomās, lai valstī, nu, tad var rasties uh, sajukums, tas nebūtu vēlams. Sociāla dimensija jāņem vērā, bet mēs nedrīkstam teikt, ka, ka ir tāds liels finanšu programmas ir pieejams. Uh, tad mēs radīsim nepareiz gaidas. Jā, pagriežties drusciņi citādi. Jā, šī lieta, šīs lietas ir jāizmanto, mums līdzīgi pietiekam daudz Eiropas instrumentu. Tā kā man ir zināms eh, bažas par, par to visu, un eh, varbūt jūs to varētu arī pakomentēt. Okay, can... Nu labi, tad dosim vārdu ekspertiem, tad jūs varat mēģināt atbildēt uz izskanējušiem komentāriem un jautājumiem. Lūdzu, jā, paldies par komentāriem un par papildu jautājumiem. Un pēc kārtas sākšu ar varbūt pēdējo komentāru patiesībā. Es pilnībā piekrītu izvērtējumam, ka, ja mēs runājam par eh, īstenošanas iespējām, par iespējām KTD eh, realizēt un vai vispār eh, pie kādiem priekšnoteikumiem ievies šādu bezdarba apdrošināšanas sistēmu, nu, ir jādomā par īsto ceļu, protams, pirmām kārtām. Tātad ir nepieciešama zema harmonizācija darba tirgus e, līmenī. Tā kā tas nav īsti instruments, ko tie vēst īstermiņā, bet e, es vēlētos sacīt, ka pastāvošie instrumenti, kas e, līdz šim tad ir pastāvējuši Eiropas līmenī, viņiem nav automātiskas stabilizācijas ietekmes, un tieši tā ir tā ideja tie uz kopējo bezdarba apdrošināšanas schēmu vai citiem līdzīgiem uh, tātad eh, cikliskā stabilizācijas mehānismiem, piemēram, vai citiem, ja. Tad doma tāda, ka šie mehānismi nodrošinās konjunktūras eh, stabilizāciju. Nu, tas var būt instruments, eh, kam būtu automātisks stabilizācijas ietekmes elements. Un Eirozonā līdz šim tāds nav pastāvējis, un tāpēc varēs sacīt, ka monetārā savienība ir tāda atipiska um, savienību, jo citos uh, tātad monetārajās savienībās tas uh, līdz kaut kas attieks pastāv. Un neskatoties uz to, nu, jā, jāņem vērā šīs bažas, protams. Es teicu, kas attiecas pastāvīgo transferu risku. Un tas viss, protams, ir jā, ar vislielāko nopietnību ir uh, jāizdiskutē un jāizanalizē. Jā, šis jautājums tiešām ir jāpēt tuvāk. Tad par klobeka mehānismu izskanēja aicinājums to skaidrot ar šis te pieredzes reitings, experience rating, un tā doma šeit ir tāda, ka iemaksas, kas nāk no dalību valstīm šajā kopējā tātad apdrošināšanas katlā, nu, nav tāda kopējā iemaksas likme, kas būtu identiska visām dalību valstīm, nu, drīzāk šīs likmes ir atkarīgs no tā, cik tad daudz transfēra attiecīgi tiek izmaksāt dalību valstīs. Nu, un šai likmei attiecīgā tiek pielāgotie dalību valsts līmenī, lai ņemt vērā ekonomiskos ciklus un tāpat arī ienākumu neutralitāti dalību valstu līmenī. Nu, tas, lūk, tad varētu būt tāds mehānisms, kas varētu novest pie tā, ka transfēra maksas starp dalību valstīm, tātad, um, var teikt, um, kompensētas. Un par pirmo komentāru savukārt. Es sadalas sākas, nu to relatīvi grūti kvantificēt, jo nu, viņš daibās līmenī ir tātad šīs te lietas un daļa no šīs te bāzes apdrošināšanas līmeņa. Uh, aizstātu daļu no dalībvalsts sistēmām. Nu, un te grūti pateikt, kādas, kādas būs šīs sadalās un sekas, un nu, ietekmi te apskatās tiešām tuvāk, kā tad apdrošināšanas mehānismu dalībvalsts līmenī pat laban strādā, tā kā, nu, te uzreiz tā tagad tā viennozīmīgi pateikt, kādas būs sadalās sekas, ir grūti pateikt. Paļāmprātīgs izmantošanas novēršana Nu, norādīšu to, ka šeit, protams, tad ir noteikti nepieciešama zināma harmonizācija eh, tātad eh, darba iestāžu līmenī Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies tiešām novērst šodien prātīgo izmantošanu. Paldies! Labi. Vārds ar otrā ekspertē jāpaldies un paldies par visiem jautājumiem. Un, ja ne, nevaram atbildēt uz visiem, tad eh, varam rakstiski sazināties, jo darba ir daudz. Arī sākšu no beigām par ļaunprātīgu izmantošanu runājot. Intervents izmanto, tātad šajā te priekšlikumā ir ļoti zems eh, ļaunprātīgas izmantošanas risks. 18,28 sistēmas būs, kas tur piedalīsies, un nedomāju, ka tur jauns liels ļaunprātīgas izmantošanas risks par minimālajām prasībām. Jā, es domāju, ka ideāli Tiešām šī fonda izveidē būtu jāiet roku rokā ar uh, darbu pie minimāla līmeņa harmonizācijas, jo sevišķi tādēļ, ka esam redzējuši, ka dalību valstu bezdarba kompensācijas schēmas ne, nebūtu ne, neatstāja viennozīmīgi ietekmes ekonomikas stabilizāciju dažās vairāk, citās mazāk. Pastāvšie līdzgatiem noteikti nepietiek. Sociālais fonds, globalizācijas pielāgošanas fonds. Un to mērķis ir risināt struktūrāls jautājums. Nu, teiksim, ja uzņēmuma pārstrukturizācija, tad, ja aizplūst eh, aktīvi un tā tālāk, bet šeit ir runa par vairāk cikliskām problēmām. Tā kā nu, tas eh, noteikti ir papildinošs eh, elements, bet neaizstājies. Es beidzot par uh, izmaksām. Šis izmaksas ir uh, diezgan augsts, tad, ja ir kaut kāda tāda katastrofiska notikuma, piemēram, lielā leipslīde mm, krīze pēdējos mm, gados, vai arī krīze 90. gadu sākumā, kas smagi skāra ne tikai dienvidus, bet arī ziemeļa reģions Eiropā. Nu, un tāpēc šī te pārējās dalībās fondiem ir pareizā pieeja. Nu, te nav runa par parastajām situācijām. Un, valsts varbūt var tikt galā parasto krīzi, bet neviena valsts pat par sevi nevar sekmīgi atrisināt tādas lielas krīzes ar recesiju, ar vienāks ar uh, augsts bezdarba līmenis un ir trausta finanšu tirga un budžeta ierobežojuma savienības līmenim. Nu, šādā gadījumā spiediens samazināt uh, bezdarba um, pabalstus, tad, kad tos vairāk vajag, būs uh, šāds spiediens pastāvēs un to nevajadzētu pieļaut. Nu, paldies. Thank you, and I'm sorry to say that I... Paldies. Un man, diemžēl, jāsaka, nevar jums piešķirt vairāk laika un nevar arī piešķirt vairāk laika visiem tiem, kas vēlējas uzdot jautājumus un nāk lai ar komentāriem, jo mums vēl darba kārtībā ir viens punkts, kas mums ir jāizskata šodien. Tātad paldies jums visiem par jūsu iesaistu un par jūsu piedāvāto rezultātu. Paldies Danam Asfēlī kundzei, Noimana kungam un Dalas kungam. <clears throat> Šis teksts un skaitļi, kur jūs agrāk, um, ar kur varējāt iepazīties, ir atrodams arī e-meeting aplikācijā, tad varat pie tā atgriezties pie šiem faktiem, ja vēlaties dziļāk to papiet, papētīt taču nevaram <clears throat> tagad piešķirt tam vairāk laika. Mēģināsim pie tā vēl atgriezties kādā citā formātā, citā veidā. Paldies, ka bijāt mūsu viesi. Un paldies, ka paveicāt šo darbu. Lielas paldies! Un tagad pārējam pie 11. darba kārtības punkta. Eiropas platformas izveida sadarbības uzlabošanai, nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā. darba grafika dēļ lūkšu visus, kas esat aicināti šeit piedalīties un gatavojoties tam, uh, būt vēl stingrākiem, sniedzot savus ievadvārdus. Tātad esat sveicināti mūsu vidū, došu jums katram četras minūtes jūs ievada uzstāšanās brīdim. Sākšu ar, ja manā rīcībā ir pareizā informācija, Muriel Gönlkundze nodarbinātības sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāla direktorāta pārstā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Tā kā manā rīcībā ir četras minūtes, aicināšu, ka komisija ir prezentējusi savu <clears throat> Eiropas platformu jau jūlijā jūsu komitejā. Tā tad detalizēt par šo priekšlikumu vairs nestāstīt. Pat labāk vēlos uzsvērt trīs punktus. Pirmkārt, es uzskatu, ir panākta vienošanās par ļoti nozīmīgu ietekmi uz uh, iedzīvotājiem un arī, protams, uh, finanšu līmenī no nu, nedeklarētā darba puses. Īpaši tagad uh, pārvarot krīzi, tas ietekmē veselību, darba mm, tiesības. Mēs arī runājām par mm, bezdarba pabalstu, citiem pabalstiem, bet arī perspektīvas gūt atbilstošu pensiju, negodīgas sacensības ar uzņēmumiem un arī neatbilstība starp uh, ieguldījumu un ieguvumu no sociālās sistēmas, tas jau īpaši ietekmē arī sievietes. Viņa smagi skar nedeklarētais darbs. Atgādināšu, ka Eirobarometra pārbaudē aptaujā katrs desmitais apgalvoja, ka nopirka kaut ko bez eh, attiecīga čeka, nesmaksājot nodokļus. Un eh, arī bija cilvēki, kas eh, iepriekšējā gada laikā strādājuši nedeklarēti. Vēl vēlos atgādināt, kuri apsvēru motivēja komisijas priekšlikumu. Pirmkārt, nepieciešama jauna Eiropas sadarbības forma Ir vairāki projekti, kas jau pēdējo gadu laikā ir īstenos starp dažādām dalībvalstīm ar ekspertu palīdzību, arī komisija ir finansējuši svarīgs projekts. Tātad mēs nesākam no nulles, taču esam secinājuši, ka ir zināmi trūkumi no Eiropas kopīgā līmeņa puses, tātad nepietiekoša sadarbības starp dalībvalstīm. Kāpēc? tāpēc, ka esam secinājuši, ka trūkst visaptverošas pieejas, proti dažās dalību valstīs ir izveidojusies laba prakse šai jomā, bet Eiropas Savienībā darba inspektori, kas nodarbojas ar sociālo nodrošinājumu, ar, ar tā tad eh, arī ir muita vai eh, imigrācijas iestādes vai nodokļu iestādes. Eiropas Savienības nestrādā kopā, nav tāda fóruma, kas ļauj viņiem strādāt visiem kopā. Tā tad eh, šī pieredze netiek apvienot un apvienotiem spēkiem izmantot. Ir arī grūtības nacionālajām iestādēm, Eiropas Savienības iestādēm, uh, Eh, pārobežu līmenī nedeklarēto darbu konstatēt. Nacionālā eh, puse nedeklarētiem darbam it kā tiek atzīta, taču ir mm, maza informācijas par noteikumiem kaimiņu valstī un arī nav pietiekoši informācijas aprits starp kaimiņu valstīm. Uh, Tātad Eiropas komisijas piedāvātā ko platforma paredz risināt šīs grūtības un šos trūkums. Trešā lieta, ko vēlējos uzsvērt, um, neapšaubām šajā jaunajā sadarbības formātā Eiropas Savienības līmenī mums ir jāstrādā ar daudzām iesaistītiem pusēm. Skaidrs, te ir runa par nacionālām iestādēm, kā pirmīt runāja ar dažādām prevencijas un kontrolas iestādēm vairākās jomās, bet tāpat ir svarīgi arī strādāt ar sociālajiem partneriem. Tie dažās dalībvalstīs sadarbojas um, tieši ar kontrolas un prevencijas iestādēm, ir jau konstatēti labās prakses paraugi, Tos esam identificējuši dažās dalībvalstīs, un tāpat mums arī ir jāstrādā ar Eiropas Savienības aģentūrām, kas ir izstrādājuši ekspertīzi, interesantu, un tas ļauj platformai sākt darboties labā vidē. Protams, eh, Lisabons eh, veselības un uh, drošības aģentūra, um, OTE, uh, esam strādājuši um, ar inspekcijām dažādās dalībvalstīs. Un uh, tā ir atbildi, kā īstenot labu sadarbību Eiropas Savienības līmenī. Jāstrādā integrētākā veidā, mūsu priekšlikumā tas atainojas tā, ka mēs pieprasām, lai dalībvalstis uh, izveidotu uh, labi koordinātu interfeisu, tā tad vienotās pieturas aģentūru katrā valstī. Nu jau mans laiks ir iztecējis, vēros, vēlos tikai uzsvērt, kā labākais stratēģijas veids Eiropā būs stiprināta sadarbība dalībvalstī un arī Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies! Menandes Valdes Eirofonda eh, direktoram vārds. Paldies! Paldies, ka esat uzaicinājuši mūs prezentēt informāciju. Mēs esam veikuši pētījumu, piemēram, darbā nosūtīto darbinieku un arī neoficiāla darba pētījums. Ir informācija, kas, tā sakot, ir veiksmīgāk politiskiem debatēm, tātad, lai apkarot nedeklarēto darbu. 186 pasākums 36, 33 valstīs esam apkopojuši lai apmainītos labākās prakses paraugiem, lai izvērtētu iegūto pieredzi. Un, ja šādas pieredzes pārnes ir, ir iespējama, tad izvērtēt, kā tas īstenībā. Informācija ir pieejama uh, tiešsaistē, internetā, jūs varat skatīties pa valstī, pa mm, pasākumu veidiem. Mēs skatījāmies dažādajiem pasākumu veidiem, ne tikai es e, parastie sodi vai inspekcijas, bet arī prevencija, kampaņas, informācijas vairošanai. Mēģinām e, tradicionālāko pātadziņu stratēģiju aizstāt ar e, burkānu stratēģiju. Vēlamies šādi uzlabot atbilstību prasībām. Kādu gaitā esam redzējuši prakses eh, izmaiņas dažādās dalībvalstīs uz kandidātu valstīs, kuras arī esam pētījuši. Atturēšana galvenokārt saistīta ar sankcijām, kas arī turpmāks tiks īstenot, taču ir piedāvāts plašāks spektrs Taču atšķirībā no katras dalībvalsts, atkarībā no kādas dalībvalsts, nu, dažādi pasākumi tiek izmantot. Pamat mācības, ko esam guvuši no šī pētījuma. Kāds tas ir? Pirmkārt, uh, problēmas apjoms katrā dalībās ir atšķirīgs. Un arī nedeklarētā darba profils ir atšķirīgs. Eh, ir eh, valstis, kurās eh, oficiāli nodarbinātie cilvēki nodarbojas arī nedeklarēt darbu, citās atkal tie galvenokārt ir tikai bezdarbnieki. Lielākā uzmanība tiek pievērsta noteikumu izpildēji. Un pēdējā laikā esam secinājuši, ka ir pārāk maza informācijas aprīt ar paraugu piemēriem Tad ir jāizvērtē, kā mēs varētu katras mācības stundas mērķi iestrādāt. Un ir svarīgi saprast, kādi politikas pasākumi un kādi politikas pasākumu kopumi un secība ir visefektīvākie konkrētā valstī. Paturot to prātā, mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir augstvērtējams kas galvenokārt eh, pievērš nedeklārtā darba novēršanai un atturēšanai, bet te ir svarīgi arī uzlabot. Zināšanas jāizanalizē, pasākumu jāizveido instrumentu un zināšanu banku. Tā sakot, 2015. gadā mēs vēlamies izskatīt iespēju, kā var datu bāzi pārnest komisijas priekšlikums ir pieejams, un tas aicina arī īstenot pasākums, nepaplašinot mandātu. Tādā veidā tiek sacīts, ka nav paredzēts papildu budžets šiem pasākumiem. Tā tad uh, eh, var apmeklēt uh, sanāksmes, prezentēt informāciju, tas jau būtu diezgan labi bet datu bāze, interaktīva platforma būtu tiešām kaut kas jauns. Apspriežu procesu ietvaros ir izskanējuši viedokļi. Parlaments ir sacījis, ka, ka šī platforma ir jānodod arī uh, parlamentu ziņā, bet es domāju, tas vairāk tomēr ir komisijas ziņā, jo mēs nodarbojas ar pētījumiem. Paldies! Paldies vārds Trampera kungam. Viņš pārstāv Business Europe. Jūs esat uh, Rūpniecības attiecību darba grupas priekšsēdētājs lūdzu. Paldies, iepazīstināšu ja ar sevi. Es pārstāvu Business Europe, kurā ir iekļautas, uh, iekļaut tūkstošiem uh, oficiālu uzņēmumu e, Eiropā. Tātad mēs nodarbojamies ar deklarēt darbu. Protams, mūs ļoti nodarbina tas fakts, ka mēs redzam negotīgu konkurenci Eiropā, jo ir ļoti daudz nedeklarētu uzņēmumu, tik daudz nedeklarētu darba ņēmēju. Un mēs tāpēc arī iestājāmies par šādas platformas izveidu. Taču nevajadzētu uzskatīt, kā izveidojot šādu pl platformu, viss tiks atrisināts. Pieminēšu konkrētus priekšlikumus, kuru trūkst komisijas priekšlikumā, piemēram. Tātad 2014. gadā nepietiek ar sankciju piemērošanu un ar plašāku sadarbību starp varas iestādēm. Jā, protams, tas ir jauki, taču jāveido arī tāda vide, kur eh, ne, nenāk par labu strādāt nedeklarētu darbu un kur tas tik daudz izmaksā šāds nedeklarēts darbs. Ja šis trūkums netiek novērsts, tad, diemžēl, arvien būs pārāk daudz nedeklarētu darba veicēju Eiropā. Otrakārt. es domāju, pietrūkst šī piedāvājuma. Um, proti, platforma ana, piedāvā analizēt situāciju, bet nav plašāk šīs analīzes. Mēs gribētu zināt, kāpēc daži reģioni, daži dalībvalsts Eiropā uh, labāk izveido tādu vīdi, kur cilvēki de deklarē darbu veids, um, tātad vairums strādā deklarē darba. Es esmu pārliecināts par to, ka citi reģionu dalībvalsts varētu mācīties no šīs pieredzes. Un mēs vēlamies, lai platforma arī skatītu šādu veidu aspektus. Otrakārt, kā jau tika minēts, priekšlikumā, kā ir jāizveido savu veidu zināšanu banku, kas ir iekļaut divpusējs nolīgums. Tas, protams, ir arī daļa no īstenošanas direktīvas mm, darbā nosūtīto strādnieku direktīvi. Mēs mēģinām to organizēt. Š, š, š, bet šādus eh, divpusējus nolīgumus ir ļoti grūti atrast. Tātad mēs iestāties par to, ka tas jādara ātri steidzamais aspekts nav jāgaida līdz platformas izveidē. Mēs aicinātu, lai komisija jau tagad aicinātu dalībvalsts reģistrēt šos divpusējus nolīgumus. Mēs visi no tā varētu mācīties, no tiem iedvesmoties. Nav jāgaida līdz īstenošanas direktīvas eh, stāšanās spēka laikam pēc diviem gadiem. Vēl pēdējais komentārs ir pašnodarbinātība. Mēs uzskatām, ka uh, viltus pašnodarbinātība ir jāapkaro Eiropā. Taču mūs nedaudz piedē, ka ja to ieliktu šajā platformā, tas aizkavēs darbību, jo viltus pašnodarbinātība ir deklarēta. Varas iestādes par to zina, tā ir deklarēta nodarbinātība, bet tā, tas tiek darīts krāpnieciskā veidā. Uh, Tā, tad tas jāpatur eh, dalību valsts kompetencē. Tas ir ļoti svarīgi. Un to var eh, iekļaut platformā, taču tas nedrīkst būt aizbildnējums, kāpēc netiek īstenota darbība, jo valsts jau paša zina, kas notiek tajās. Tātad tādi ir mani konkrētie priekšlikumi. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Un tagad vārds Varniks kundzei, kas ir juridiskā konsultante ETUAC. E Lūdzu. Lielas paldies. ETUC atzinīgi vērtē šo jauno neatkarīgo platformu par nedeklarēto darbu, un mēs uzskatām, ka tā vajadzētu būt obligātāji visās dalībvalstīs, un nu, ka ir jāizmanto holistiska pieeja. Mēs uzskatām, ka šis nav tikai, eh, tikai vēl viena jauna struktūra Eiropas līmenī. Ir jānodrošina, lai tas var darboties eh, re, praksē, eh, bet mums tie pašā laikā ir labāk jāizno jau esošie nodarbinātības tiesību akti, ir jānodrošina labāka koordinācija, specifiski instrumenti, un mēs jau varam rast piemērus Eiropas parlamenta ziņojumā par darba inspekciju, ETUC, piemēram, aicināja sagatavo direktīvu, kas noteiktu minimālos standartus darba inspekcijas jomā Eiropas Savienībā. Tāpat mums ir vajadzīga arī konkrēta politikas pasākumi, kopīgas darbinieku apmācības un ir nepieciešama kopīga rīcība, lai cīnītos pret pārrobežu nedeklarēto darbu. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, ka visas dalībvalstis obligāti piedalītos šajā jaunajā platformā, ja mēs tiešām vēlamies panākt rezultāts Eiropas Savienības līmenī. Un mēs nevaram izmantot juridisko pamatu kā tādu attaisnojumu zemam ambīciju līmenim. Mēs arī vēlētos redzēt dalībvalstu pārstāvis šajā platformā, lai viņiem būtu mandāts darboties šajā platformā. Tas arī nodrošinātu to, ka darbs tiktu veikts efektīvi. Un, protams, ETUC ir ārkārtīgi svarīgi, lai sociālie partneri gan Eiropas Savienības, gan nacionāla līmenī iesaistītos un lai viņi varētu pildīt savu īpašo lomu. Un, kā jau tika norādīts, tad atsevišķajiem, atsevišķās valstīs nacionālās sistēmas darbojās līdz rekus nacionālajiem iestādēm, bet tikpat svarīgs arī ir sociālais dialogs nevar aizmirst arī arotbiedrību ieguldījumu nedeklarēta darba ziņošanā, jo viņi visbiežāk ir pirmie, kas konstatē kādas krāpnieciskas vai nelikumīgas situācijas. Un tieši tādēļ, lai mēs tiešām panāktu būtiskas atšķirības, un ja mēs vēlamies, lai šī uh, platforma tiktu izveidota, uh, lai nodrošinātu sadarbību, ir jānodrošina tās neatkarība. Tādēļ mēs ierosinātu, ka priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks tiktu ievēlēti no platformas locekļiem, lai tiktu sagatavot ikgadēja darba programma un ikgadēja ziņošanas prasības. Mēs redzam, ka šī komiteja uh, darbotos efektīvi, un mēs arī vēlētos, lai sociālie partneri kļūtu par platformas locekļiem un lai viņi varētu spēlēt savu būtisko lomu. Mums ir jā, jāievieš skaidrs nošķīrums starp nedeklarēto darbu nacionālā līmenī un pārobežu līmenī. Un ir jāizstrādā atsevišķa ekspertīze un ir um, jāveic atsevišķas uh, operācijas. Uh, Mums ir jābūt ātrai un uzticamai informācijas apmaiņas sistēmai, jo nacionālajām iestādēm bieži vien var būt nepieciešama ļoti ātri saņemt informāciju no citām dalību valstīm. Pašlaik tekstā šī sistēma ir minēta kā brīvprātīga, so par to, ka mums ir jautājumi. Tāpat arī neesam pārliecināti par vienoto kontaktu, vienu kontaktpunktu. Mums ir jānodrošina, ka visas relevantās iestādes ir aktīvi iesaistītas, tāpat arī ir jānodrošina aktīvu sociālo partneru iesaist. Un tātad visiem ir jāiesaistās šajā darbā. Un pēdējais, ko vēlējotos teikt, ir, ka platforma sevi iekļauj arī pašnodarbinātību, bet pašā tekstā nedz uzdevumu, nedz mērķu daļā tas nav norādīts. Es domāju, ka šo papildinājumu vajadzētu iekļaut. Uh, Mēs ceram, ka mēs sagatavosim spēcīgu un ambiciozu tekstu. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs Tūsēni kungs. Slik. Priekšsādātājs tātad. Senior Labor Experts Committee. Inspectorate Committee tātad darba inspektorāta komiteja. Vārds jums. Vispirms pateicos, ka esat mani aicinājuši šeit uzstāties. Esmu pagodināts. Varbūt tie, kas nezin, ko, ar ko slikti nodarbojas, tas ir tā ir kā uh, eh, lietasarga organizācija uh, Eiropas Savienībā uh, darba noteikumiem. Divreiz sanākam kopā gadā trijo ietvaros. Tā ir katreiz tāda kā tematiska diena. Mēs to saucam par plenāru sēdi, kur visas dalībvalsts tiek pārstāvētas slikta darba grupā. Mums ir vairākas darba grupas, mm, tās ir aktīvas, tā skaitā arī mm, observatorija, novērošanas grupa. Es esmu tās priekšsēdētājs, un mēs esam tāda kā savienotāju saikne starp to, kas notiek darba vietās un kas notiek uh, juridiski šai ziņā, tiesība aktos tātad. Mums arī skar šī nedeklarētā darba apkarošana. Mūsu paziņojumā mēs uh, paudām viedokli, ka ir jāizmanto tās platformas, kas jau ir spēkā, lai apmainītos ar informāciju. Uh, Dažkārt eh, līdzdalība ir ierobežotais, runāja par Sibilēs, piemēram, vai citiem projektiem. Tātad vispirms ir jāizmanto pilnvērtīgi jau esošās platformas, jāatrod sinerģija, jā, jānovērš trūkumu tā vietā, lai veidot jaunu platformu. Runājot par nedeklarētā darba apkarošanas platformas izveidu, nu, tā ir laba doma, eh, bet slik darbs jau liecina par zinām pieredzi, tā ir Eiropas inspekciju apvienojošā organizācija ar visām darba grupām. Eh, mēs arī veicam savu darbu. Parasti Inspekcijas dienesti ir atbildīgi par darba uh, noteikumu ievērošanu, veselības noteikumu ievērošanu darbvietā. Un ir vairākas institūcijas dalībvalstīs. Mums ir, piemēram, darba inspekcijas, tāpat arī sociālā nodrošinājuma dienesti. Tas arī tiek iesaistīti arī nodokļu ievākšanas dienests. Tās ir institūcijas dalībvalsts līmenī. Ja mēs runājam par spoku, tad saprotu, ka efektivitātes vārdā um, jāsanāk kopā vai budžeta apsvērumu dēļ, tā kā mēs darījām agrāk sliki, ir divi locekļi, kas tiek aicināti Un e, te ir arī cits iespējas, ko jaunā platforma varētu izskatīt ar prezidentūras piekritu var, piekrišana var nokrūtīt, nosūtīt ekspertu, ja kā dalībvalsts e, netiek galā ar, ar kādu jomu. Tas varētu būt risinājums. Tā tad varētu paplašināt e, šo sastāvu divi locekļi plus vēl viens gribu sacīt, ka katrā sanāksmē mūsu darba kārtība ir ļoti labi organizēta jau iepriekš. Katra darba grupa stāsta par savu, sava darba tālāko, tālākam seiksmēm. Mēs strādājām slik uh, nedaudz visur, tā to, ko mēs devējam par enforcement, kontroli, Mums ir tāda darba grupa, kur visi locekļi tiek pārstāvēti, un citos gadījumos atkal tas pamatojas uz dalībvalsts brīvprātīgu vēlmi. Tad viss tiek aicināts, bet ne visām ir obligāti jāpiedalās. Tas attiec, piemēram, uz bīstām vielām uh, vai pārobežu īstenošanu. Un pēdējā darba grupa, kas tika izveidota, tā bija observatorija, jeb novērošanas grupa ziņojumi ir publicēti, pieejami visiem locekļiem, un viņi arī var naklēt ar komentāriem, un runājot par lēmumiem, tie ar vien tiek pieņemti plēnārsēdē. Paldies! Thank you for your <clears throat> introduction. Paldies runātājiem. Tagad došu vārdu Penīnskī kungam no sociāldemokrāta grupas, un viņš ir atbildīgs par šo pieeju, pie kā mēs strādājam un ko gatavojam parlamentā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos teikt paldies par prezentācijām, kuras nu pat dzirdējām. Mēs visi jau ļoti labi saprotam, ka problēma um, ir ārkārtīgi sarežģīta, proti, nedeklarētā darba problēma. Un ir nepieciešama ļoti plaša iesaiste um, no visām no dažādām pusēm, lai to risinātu, un komisijas ierosinātā platforma ir uh, uh, pelnījusi mūsu atzinību. Arī tas uh, ir izaicinājums sagatavot instrumentu ar pievienoto vērtību. Un tas labāk nekā sagatavot instrumentu, kas nespēs risināt problēmu, ar ko saskaramies. Tad es vēlētos uzdot vienu jautājumu priekšsādātāju un būtu pateicīgs, ja visi runātāji varētu par to izteikt savu komentāru. Un tad es arī mēģināšu varbūt tad pielāgot vispārējo jautājumu katram no runātājiem maksimāli īsi. Tad galvenais jautājums ir, vai būtu liederīgi mm, pietiekami konkrēti mēģināt definēt šo problēmu, ar ko mēs saskaramies. Un es paskaidrošu. Komisijas paziņojumā ir teikts, Tas ir <clears throat> sākuma teksts komisijas dokumentā, kas ir nedeklarēts darbs. Ir teikts, ka tā ir kāda apmaksāta darbība, kura ir uh, likumīga pēc savas būtības, bet par kuru netiek informētas uh, valsts iestādes, ņemot vērā um, regulārās sistēmas trūkumus. Un tad jautājums par to, vai tad pats nedeklarētais darbs ir problēma, vai arī problēma ir tajā, ka tas netiek reģistrēts, kad par to netiek informēts valsts iestādes. Un šo jautājumu uzdodu, jo ir skaidrs, ka nedeklarētā darba fenomens ir izskaidrojums ar pieprasījumu un piedāvājumu eksistenci. Šis ir tādas darbības, mm, kurās cilvēki ir, kuras cilvēki ir ieinteresēti veikt, un ir arī pieprasījums pēc tām. Mēs gan saprotam, ka tas, ka darbs netiek deklarēts, tas noved pie būtiskām sakām gan pašiem darbiniekiem, kuri strādā ļoti varbūt apšaubāmos apstākļos, samazinātas algas un tā tālāk. Uh, Tas arī apdraud godīgu konkurenci. Mēs dzirdējām arī uzņēmējdarbības viedokli par to. Tas rada ietekmi arī uz nodokļu sistēmu, sociālās drošības sistēmu, vietējām iestādēm un tā tālāk. Un es domāju, ka izaicinājums, ar ko mēs saskarsimies šajā platformā, ir tas, kā lai mēs regularizējam, regulējam šo nedeklarēto darbu. Nu, uzskatu, ka līdz šim izmantotais formulējums šajā diskusijā ir nedaudz vienpusējs. Jo no vienas puses mēs runājam par cīņu pret nedeklarētu darbu, par nedeklarētu darba apkarošanu, novēršanu, prevenciju un tā tālāk. Un tātad mans pirmais jautājums Gvenas kundzei. Vai jūs piekrītat, ka Domājot par tālāku platformas darbību, vai komisija varētu būtiski izskatī, uzmanīgi izskatīt abas izaicinājuma puses. Vienu, tātad darba un sociālo tiesību normu atbilstošu īstenošanu, bet arī no otras puses ir jādomā par tādiem pasākumiem, kas uh, palīdzētu cilvēkiem, kas veic nedeklarēto darbu, um, pieņemt lēmumu to deklarēt. Un mans jautājums Valdes kungam būtu, vai jūs varētu vēl nedaudz sīkāk uh, paturpināt savu tēzi par pātagu un burkānu. Manuprāt, tas, ko viņš uh, teica, arī tas, ko es mēģinu, um, pie kā es mēģinu nonākt arī ar saviem jautājumiem, vai esat, ga esat gatavi uh, pievērst vienu, vienlīdzīgu uzmanību gan īstenošanai, gan arī veicinošiem pasākumiem. Trumps kungam man ir šāds jautājums. Jūs ļoti kaislīgi runājāt par deklarētiem uzņēmumiem, par deklarētu uzņēmē darbību un to, kādas sakas uz to atstāja nedeklarētais darbs. Tomēr jūs atsaucāties arī uz tādu jēdzienu, ka deklarētais darbs savienībā ir ārkārtīgi dārgs. Uh, es saprotu, ka jūs uh, do, drīzāk vēlties samazināt nelegalizēto darbu, nevis kaut kādā veidā to legalizēt, jo tas varētu būt pārāk dārgi. Vai jūs, prāt, tiešām tas ir pamatots viedoklis, jo, ne, vai, jo tas, vai nu, darbs ir dārgs vai nē, nu, tas ir atkarīgs no sarunām starp sociālajiem partneriem un uh, tāda. Uh, izvērtējumu plašākā konkurences perspektīvā. Vārnieks kundzei no Eiropas arotbiedrību konfederācijas gribētu lūgt jūs varbūt padalīties, kāda ir bijusi jūsu pieredze mēģinot legalizēt nedeklarēto darbu tieši arotbiedrībās. kādas, jūsuprāt, būtu um, pamatotas stratēģijas šai platformai? Kas, jo īpaši transnacionālā līmenī, varbūt varētu atturēt uh, cilvēkus, kas piekrīt nedeklarētam darbam, kāda būtu jūsu šī proaktīvā loma kopā ar citiem sociālajiem partneriem, uzņēmējiem, valsts iestādēm, Eiropas Savienības līmenī, Eiropas Savienības iestādēm, kā varētu atrisināt šo sarežģīto un bieži vien arī ļoti sāpīgo problēmu. Un visbeidzot, es vēršos pie kolēģiem un visiem telpā klātesošajiem. Mēģiniet pievienoties šiem centieniem, lai jaunā platforma tiešām sniegtu pievienoto vērtību savienības līmenī. Ir jāpievienojas dalību valstu sociālo partneru centieniem, dažādiem formātiem, slik un citām struktūrām, kas ir minētas, lai būtu tāda, lai būtu skaidrs iespējas, ka problēma tiek risināta atbilstošā veidā un ar nepieciešamo apņemšanās līmeni. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji, mums ir palikušas 25 minūtes un būtu ļoti jauki, ja jūs varētu sniegt uh, īsas atbildes visi pieci pāneļa runātāji, un tad arī redzēsim, vai mums būs palicis laiks vēl uzklausīt arī komentārus no citiem komitejas locekļiem. Kuīnskunds, varbūt jūs sāksiet. Jā, monsieur le, le rapporteur. Um... Paldies, referentkungs. kungs. Runājot par šo pieprasījumu piedāvājumu jautājumu, komisija izvērtē ietekmes novērtējumu šim priekšlikumam, un tā, protams, ir ņēmusi vērā ārā sarežģīto faktoru kopumu šim fenomenam. Un te ir runa par daudzām dimensijām Un skaidrs, ka šie faktori ir jānovēro sīkāk, tā kā zem lupas. Neapšaubām komisijas priekšlikums par prioritāru uzskat sadarbības fórumu starp dalībvalsts varas iestādēm, jo šis fórums kā mēs to redzam dažajāžas komentāros, ka šeit izskanējuši, nepastāv līdz šim. Un jau tas vien, ka vienības uh, eh, departamenti, kas darbojas, uh, nodarbojas ar dažādām nedeklarētām darba uh, novēršanām, mm, ir globālāk iesaistītas un arī skaidrāk saprot šo fenomenu. Nedeklarētā darba ierobežošanas jautājums varētu tikt skatīts arī izvērtējot pasākumus, kas tiek īstenot dažādajās dalībvalstīs. Eirofanda par to arī runāja. Neapšaubām Eiropas komisijas mērķis ir veicināt sadarbību starp dalībvalstīm un būtiski svarīgajiem partneriem, kas var izveidot pievienoto vērtību Eiropas Savienībā, aģentūras, sociālajie partneri un tā tālāk. Un tomēr zināmām aktivitātēm, protams, būs ietekme uz nedeklarētā darba Mm, apkarošanu, dažādajām labajām praksēm, kas pastāv dalībvalstīs. Vēlos precizēt, ka starptautiskā līmenī ir pārdomas un kopīgs darbs starptautiskās darba organizācijas līmenī. Nākošu nedēļu, nākošu gadu tiks sagatavots uh, ziņojums par neoficiālo ekonomiku vai neformālo ekonomiku. Mm, tur atainosies ļoti dažādu dalībvalstu pieredzi, arī dalībvalstu, Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi. Tur šis nedeklarētā darba aspekts tiks uh, skatīts un arī tiks izstrādātas uh, kopīgas vadlīnijas starptautiskā līmenī. Paldies! Thank you very much. Uh, I... Paldies! Un saprot, ka ir nepieciešama papildus informācija par, par uh, eh, dažām pieejām. Šī te pātega un burkāns, nu, eksperts saka jau, ka, nu, tie tad, tad uh, jānosaka vieta, motivācija un ieguvums. Un arī morālam attaisnojumam šie te negalai nodarbinātībai. Un līdz ar to uh, prevencija, dažādas sankcijas, sodnauns un tā tālāk. Tās visas vēst uz dažādiem šī fenomena elementiem. Es nav kopošu ne mazums, piemēru, kāds viss strādā, bet, kā to arī uzsver komisijas pārstāvi, svarīga izvērtēšana. Viss pasākumi vēl nav izvērtēti. Un vērtējumi arī nav vien, viennozīmīgi savietojumi izvērtējumi. Ir dažādas izvērtēšanas metodas attiecībā uz izmaksām, piemēram. Ir dažādi mēķi arī konkrētiem pasaukumiem. Tā kā ir viennozīmīgi grūti noteikt, kādi ir visefektīvākie pasākumi, kā arī sekvence un konteksts, kādā tos izmantot, kādās tos piemērot, lai tie kļūtu efektīvāk. Tā kā nu šā veidā raugoties, eh, informācijas apmaiņa nav tikai pārāk prakses apmaiņa, ir runa par sastarpēju mācīšanos, kā tad uztaustīt visefektīvākos, eh, visracionālākos risinājumus, un tur vēl krietni jāpiestrādā būs. Tas jādara Eiropas līmenī, bet eh, arī dalībās līmenī. Thank you for the question. We have course... Paldies par uzdoto jautājumu. Protams, mēs viennozīmīgi atbalstam mm, īstenošanas un kontrolas stiprināšanu. Tādējādi dažas nedeklarētā darba problēmas tiks atrisinātas, bet pamatām tāda, ka to vien nebūtu nepietiks. Mums jākoncentrējas arī uz to, lai uh, Um, veidot uz sabiedrības, kurās uh, uzņēmēji un, un darbinieki uzskata, ka, ja, ja jūs pildēs nedekretās darbībās, tad, uh, tad jūs neiemaksājat nodokļus, sociālās iemaksas un, un to neko nesaņemat atpakaļ. Ja jūs kaut ko pēc likuma maksājat, jūs tad kaut ko dabūsiet atpakaļ, un tā šīs pat jāsakmē. Ir tā Eiropā um, valsts, kurās sakmējas labāk, nekā citās valsts, kurās ir pilnīgi normāli tas, ka jūs eh, esat deklarējis darbinieks, jūs maksājat savas sociālās iemaksas no tā, un ziniet, ko dabūsiet atpakaļ. Un doma ir tāda, ka ja šī platforma turpinās eh, priekšlikumā paredzēt analīzi, nu tad, lūk, eh, tas arī būtu jāanalizē. Ko mēs varam uzņemt no citām dalību valstīm, kā mēs varam pazemināt nedekrētā darba apjomus, jo es domāju, ka ir svarīgs mācības, kuras mēs šajā jomā varam apgūt. Varbūt vispirms pasāstīšu par slika piedāvājumu. Vispirms ir jādefinē skaidrs, vienots domu gājiens, ko mēs saprotam ar nedeklarētu darbu. Tātad pirmkārt ir runa par darba ņēmēju, kurš ir nestabilā situācijā, ir atkal citi darba ņēmēji, kas um, um, kļūst par negodīgas kon konkurences upuriem, un tad vēl arī, protams, viņiem nav sociālā nodrošinājuma. Te es varu runāt par manu Beļģiju, piemēram te ir jāskatās, vai nav pārāk lieli administratīvie šķēršļi Um, darba deklarēšanai. Tas ir tas iemesls, kāpēc Beļģijā pēdējā laikā mēs esam daudz investējuši datu elektroniskai iesniegšanai. Tas, piemēram, attiecas arī uz uh, uh, ierašanās reģistrēšanu uh, būves darba vietā, piemēram. Mēs iestājāmies par to, lai netiktu izmantots tāds kā starpnieku birojs, kur tad to tās lietas deklarē, jo bieži vien tā ir tikai pastkastītas adrese un viss. The... Paldies, ja mans puses par šo jautājumu. Arobiedrību centieni. Nu, viens piemērs būtu tāds, ka arobiedrības domāts tām, lai uh, liktu um, šiem darbiniekiem apzināties uh, attiecīgi nedekretā nu, darba sākas, tā kā pirmām kārtām viņi ir uh, jāinformē par viņu tiesībām, jāņem vērā viņu arī specifiskā situācija un, un jāpēstījumi, nu, kā tad var labprātīgi izmantot viņu situāciju un kādas tiesības laibos līmenī. Un šeit ir dažādas laibostu struktūras, kas ir veidotas šiem mēķiem, lai sniegtu informāciju šiem nedekretējiem darbiniekiem. Tālāk. Kā es jau iepriekš sacīju, mums svarīga ir arī koplīguma funkcija, koplīguma loma, un lai attiecīgi apkarotu nedekorētā darba fenomenu. Pētījumi liecina, piemēram, ILO pētījums liecina par to, ka starptautiskās darba organizācijas pētījums tātad par to, ka alga, algu līmenis spēlē būtisku nozīmi, būtisku lomu nedekorētā darba situācijā dalību valstīs un jau labi koplīgumi kas nodrošina pietiekami um, labu algas līmeni darbiniekiem, tad eh, tas noteikti atstās eh, ietekmi uz nedekrētā darba apjomiem šajā valstī. Un nu, tādēļ es jau atsaucos uz eh, koplīgumu mehānismiem. Un arobiedrību loma, protams, ir cits starpā arī un tas varbūt eh, citās valstīs figurē vairāk nekā citās, tātad to loma ir tāpat arī vērsties pie uzņēmējiem, pie, pie firmām, lai pārbaudītu, kāda īsti ir darba apstākļi darbiniekiem, darba ņēmējiem, un mums tā, eh, līdz ar to ir svarīgi, lai arotbiedrībām būtu piekļuvēm uzņēmumiem, tātad eh, ražošanas vietām, darba vietām, lai savām acīm pārliecinātos, kas īsti tur notiek uz vietas. Nu, labi, pēdējais vēl komentārs jūs uh, uzdevāt uh, jautājumu. Kā tad uh, dedekrēto darbu pamestām padarīt uh, par, par deklarētu, likumīgu? Nu, un šeit uh, mums būtu ārkārtīgi noderīgi, ja juridiskās uh, sēkas. Tad, ja tiek noteikts, ka lūk ir runa par nedeklarētu darbu epizodu, kā lai. Uh, darbinieki varētu tomēr pretendēt uz visām tiesībām, kas eh, viņiem būtu tad, ja viņi būtu regulāri darba veicēji. Tas noteikti tad jau pats par sevi samazinātu nedekātā darba apjoms. Nu, paldies! Vai šeit ir kāds no referentiem? Jā, šķiet, ka ir. EKR un EFTD un uh, goja pārstāvis šeit, jā. Ja? EPP īsts jautājums. GOE, FTD. Hākins kundze un NKR, e. tātad šādā secībā īsts jautājums, lūdzu. Hā, Kuņems kundze, protams, jā. Nu labi, ar Kuņems kundze tad patiesībā arī sāks. Liels paldies! Es neuzdīšu jautājumu. neapdrošinātie darba ņēmēji ir kultūras, sociālās kultūras jautājums. Te nevar būt eh, tehnisks vai ekonomiskais progress, eh, apspiežot strādājošos. Mūsu iedzīvotājiem gadiem ilgi bija ļoti smags stāvoklis attiecībā uz sociālo nodrošinājumu, un viņi uh, skatās uz mums tagad. Ir ļoti svarīgi, ka mēs pieņemām lēmumu risināt nedeklarētu darba problēmu Eiropas līmenī. Taču tas ir vēl tikai sākums. Nudien Eiropas uh, līmeņa sadarbība un paraugu prakšu apmaiņa palīdzēs nacionālām iestādēm veidot savas politikas, taču mums jānosaka mm, konkrēti noteikumi prevencijai mm, un nedeklarēt darba apkarošanai. Darba devēji, kas neķeras klāt saistošiem pasākumiem, ja viņi nedomā par savu darbu ņēmēju veselību un apdrošināšanu, tad viņi veido negodīgu konkurenci ar godīgiem darba devējiem. Mēs eh, daudz sagaidām no šīs platformas, jo ceram gūt eh, labu pieredzi no citām valstīm. Eiropas komisija paredz īpašu uzraugu šajā priekšlikumā, Tātad darba devējiem ir aktīvi jāpiedalās ar saviem priekšlikumiem. Eiropas parlamentam ir jāparāda savu teikšana mm, programmas noteiktajā, um, platformas noteiktajā programmā. Paldies! Thank you, uh, and then I'll... Paldies! Par monotoks konservāciju CPP e grupas vārdā. Nu, cerams, ka jūsu jautājums būs tiešām īsts un lakonisks, ja iespējams. Nu jā, varbūt īsts komentārs, ja neiebilstiet tiešām. Paldies eh, kolēģiem par sniegto informāciju. Rauļams, paldies, ka varu mm, dalīties ar savu viedokli par šo tematu. Protams, eh, varu tikai uzteikt visus šos mērķus, eh, kas izvirza nedeklarētā darbas novēršanu un atturēšanu no tā par galveno prioritāti. Tā var arī uh, paredzēts te dātu apmaiņa, labās prakses parauga apmaiņas starp dalībvalstīm, un tomēr es uzskatu, ka Mums ir jāapzinās konkrēts fakts, ja vēlamies gūt sekmes šajā darbībā. Pirmkārt, mūsu rīcībā ir jābūt konkrētai nedeklarētā darba definīcijai. Bez šādas definīcijas, par kuru pastāv vienošanās, uh, Uh, noteiktie mērķi nebūs sasniedzami. Bet galvenokārt ir jāsaprot, kuru apsvērumu dēļ cilvēki izšķiras strādāt nedeklarēta darbā. Iespējams, ka šie iemesli ir atšķirīgi atšķirīgās dalībvalstīs. Taču galvenais iemesls vairumā dalībvalstu ir pārāk lielais loks, kas gulstas uz darba Tātad, ja vēlamies panākt rezultātu, mums ir arī jāpiedāvā noteikumi, kas palīdzētu novērst šos cēloņus, kas novad pie tā, ka cilvēki īsteno nedeklarētu darbu. Nobeigumā vēlos atbalstīs, atbalstīt to, kas minēts šajā dokumentā, proti personas, kas ir nodarbinātas, nevienmēr vēlas kļūt par pašnodarbinātām personām, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Nē, bieži vien tie ir darba devēji, kas nevēlas maksāt pārāk lielu bruto augu, un viņi spiež savus darba ņēmējus izmantot citas darba formas, piemēram, Uh, darbu pašnodarbinātā statusā. Arī šī problemātika ir jāskat no citu viedokļu. Paldies, Harkins kundze, lūdzu, no ECR grupas. It's McIntyre, but yes, thank you. Um, Makadērs kundze runās, bet nu labi, paldies par informāciju un paldies arī uh, referentiem. Es aizsācu mikrofons. Does that better? Um, to... Atvainojos. Tātad, uh, protams, ir jāsakmē informācijas un paraugprāks apmaiņa. Ir jāveido kopēja izpratni par nedekorēto darbu kā fenomenu un uh, definīcija šim fenomenam no komisijas puses ir pietiekams skaidra. Nedekorētais darbs ir jebkura apmaksāta darbība, aktivitāte, kas pēc, pēc rakstura ir, ir uh, likumīga, bet kas netiek. Uh, par ko netiek ziņots iestādēm, valsts iestādēm. Tā kā mēs šeit nerunājam par nelegālām, noziedzīgām aktivitātēm. Nē, te runa par pilnīgi legālu, normālu darbu. Atšķirība, ka par, par šo darbu netiek ziņots attiecīgām iestādēm. Jautājums svarīgs. Un, um, jo sevišķi liela problēma tā, protams, runājot par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī krāpšanās ar pabalstiem. Bet uh, tas vēl nav viss, un nav runa vien par dalībvalstu iestādēm, kas, kam tas jākontrolē ir ne par nevienlīdzīgu konkurenci uzņēmējiem, individiem, kas darbojas atbilstoši likumam, kas e, reģistrē savas darbības, maksā nodokļus un tā tālāk. Un, es domāju, ka neakrātā darba raksturs un apjoms, protams, ir ļoti atšķirīgs no vienas darbības uz otru. Tā kā, nu, tāda, tāda šeit nebūs nekādas panacējas, kas darbosies visās valstīs. Un domāju, ka vairākas dažādās no šīs platformas varētu lūgt krietni dāsnāks augsts nekā cits, un es pats šeit pārstāvu eh, tādu Lietuvānijas West Midlands reģionu. Nu, mēs vēlētos eh, dabūt eh, atpakaļ tā, tā, atdevi mūsu nodokļu maksātāju no šīs platformas. Un es zinu, ka mūsu valstīm šīs problēmas apjomi ir krietni mazāk nekā citās, dažās citās valstīs, teiksim. Un līdz ar to ar lielu interesi ieklausījos Business Europe pārstāvs sacītajā, ka būtu jāatvieglo reģistrācijas process, jāpadara tas lētāks. Zinu, ka tad, kad es veicu kāds pētījums šīs komitejas vārdā, zinu, ka dažās valstīs tam ir nepieciešams 4 dienas, citās pat 40 dienas. 40 dienas, lai piereģistrētos, un, un tās pats pus, protams, nesav līdz arī krietnas izmaksas. Un, um, likums, protams, jāievēro, bet no otras puses ir nepieciešami tad arī attiecīgi labi likumi, jālaši attiecās pēc labāku regulējumu, lai cilvēkiem būtu vieglāk uh, tos arī ievērot. Es apzinos, ka pastāv zināmas bāžas, uh, visvieši padomas dokumentā attiecībā uz to, ka varētu būt neizsmeļoši iniciatīvu saraksts, kas vienlaiks būtu obligātas darbības. Un es nedomāju, ka tas būtu īstais ceļš. Es labprāt piešķirtos eh, pie brīvprātīgas pieejas, pie tādas, ko, ko, kas varētu paust visu atbalstu. Bal, tātad, ko varētu atbalstīt visi. Priekšsēdētājs saka, te vai laiks mums ir beidzies, bet eh, Alda grupas vārdā vai kāds vēlas izteikties, referents. Un tā Dana referents sākumā uzklausīsim, kas nozīmē, ka tā gadiņa vārds būs eh, Ticijāne Begerai no FTD. Paldies! Nu, ķešos reiz vairs tiem pierogiem. Nedeklarētā darba apkarošana, protams, ir pamatots uzstādījums daudzās valstīs. Tas izraisa nemaz mums galvas sāpju. Nodokļiet secen pār Eiropas raksturu problēmu. Un eh, pats, cik šī problēma ir tik samilzus, tad es vēlētos saprast, vai Šie pasākumi, kas tiek platformas kontekstā ierosināti, vai viņi tiešām būtiski uzlabos situāciju? Ir dažādi starptautiskie fórumi, kas risina šos jautājumus, un tādēļ pastāv nopietnas eh, pārklāšanās, dubultošanās risks, kad tik nesanāk tā, ka šī platforma dara to pašu, ko jau citi dara. Un kāda būs mūsu pilsoņu pieņemtā vērtība viņiem, respektīvi, izmaksas no valsts budžeta, nu, pat ja tās eh, nebūs liels, tās nāga būs, un tām jānes līdz konkrēts rezultāts. Es ceru, ka komisija spēs atbildēt uz to, cik bieži tad notiks šīs platformas uh, dalībnieku sanāksmes, kādā līmenī tiks uh, pārstāvēts dalībvalsts, vai tiks uh, sekmēts pilsoniskās sabiedrības pārstāvi līdzdalība šeit, ka viņi varbūt piemērtīgi locekļi ne tikai novērotāji. Nu, tie ir visi svarīgi jautājumi. Protams, um, tie būs jāturpina vēl padziļināta diskusija, bet, nu, es ceru, ka jūs atbildēsiet vismaz uz šiem dažiem praktiskiem jautājumiem. Paldies! Vai zaļo frakcijas eh, ēnu referenta šeit ir? Terija Renke? Esmu gan šeit, jā, paldies, paldies par iespēju izteikties, un es paldies eh, par sniegto informāciju, kas attiecas uz mums. Mēs uzskatām, ka nu, šī svarīga iniciatīva ir tiešām nopietnāk jācīnās pret nezakarēto darbu kā fenomenu. Un runāt par to, ko tad Eiropas Savienība šeit varētu darīt. Koordinēta pieeja ne tikai palīdzēs eh, atrisināt šo problēmu valstīm, kurās tā ir visvairāk samilzus, bet tā nāks par labu arī citām valstīm, protams, jo cīņa pret nedekrēto darbu palīdzēs visiem. Tā stiprinās eh, tautsveicības un eh, sociālo situāciju visā Eiropā. Daudz kas interesants jau izskanēja no kolēģa puses, vēlos vien uzsvērt vēl vienu jautājumu, neiebilstēt, nu šeit sākušu ar tad, lūk, lūk kādu komentāru. Tā tad ir jāpiesargās, lai nedeklarētais darbs netiktu izmantots, lai pazeminātu darba standārts, piemēram, darba drošības apsvērums, darba drošības noteikumus, darba tirgu. Jo ir, tas ir jau piedzīvots valstīs, kurās ir efektīva uh, sociālās uh, apdrošināšanas un labklājības sistēma, tur ir stabila tautsājumniecība, un līdz ar to nedeklarētais darbs tik liels problēmas neizraisa. Tā kā cīņa pret nedeklarēto darbu nu, nedrīkst tikt pielīdzināta cīņai par uh, zemāku darba drošības uh, noteikumu noteikšanu, piemēram. Tas lūk būtu jāuzsver. Un uh, šajā kontekstā man ir jautājums. Sākumā pavisam īsi jūs pieminējāt, ka, protams, krīzes eh, ietekme uz nedeklētā darba situāciju ir sevišķi jūtama, nu varbūt Kvinnas kundze, piemēram, varētu nedaudz pakomentēt, kāda, tad, eh, kāda ir šī ietekme konkrēti, vai ir krietni vairojies nedeklarētā darba apjoms un ko tad varētu darīt, lai par to cīnītos. Un urs jautājums. Dzirdēju, ka pārsvarā mazaizsargātās eh, darba tirgus grupas lūk, tās visvairāk iesaistās neatkarētajā darbā. Un jūs daudz sāciet runājot par prevencijas aspektiem. Nu, ko tad varētu šeit darīt, lai tad preventētu tā teikt to, ka šīs mazliet sagādās grupas, jo sevišķi jaunieši neiesaistās nelegālā nu, darba praktizēšanā nu, un, un eh, kā tas eh, saistās ar platformas globālu pieeju. Vai vēl kāds cēna referents te mūsu vidū, kurš vēl nav pamanījies eh, izteikties? Ja ne, tad tagad komentāriem jāliek punkts. Nu, tagad, lūk, ekspertiem, ekspertiem jūs rīcībā gan vien ir vairs divas vai trīs eh, minūtes, ko komentēt šos jautājumus. Jo, nu, tiemžēl, tad mūsu laiks būs iztecējis. Bet, nu, ja varat tā pavisam īsi lakoniski, nu, vismaz kādas pāris atbildes, pāris eh, reakcijas uz izskanējušiem jautājumiem, mēs labprāt uzklausītu no jūsu puses. Nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, taču Mm, ar um, prieku sniegšu jums uh, precīzākus jautājumus deputātiem, kas uzdev jautājumus. Vēlos tikai precizēt, ka, kā jau zināt, komisijas priekšlikums ir uz galda, bet padome ir uh, izmantojusi um, kopīgu, vispārīgu pieeju Itālijas prezidentūras laikā pirms vairākām nedēļām, un tagad, lai veidotu platformu, esam nepacietīgi gaidoši strādāt ar parlamentu, lai pēc iespējas ātrāk, ja 2014. gadā sāk darbu pie tā viss. Ar komisijas un padomas atbalstu trialogā, protams, būs jāapspriež konkrēti, precīzi priekšlikumi. Runājot par definīciju Es domāju, nav slēpjams tas, ka norisinās diskusijas. Tā tiešām ir. Mēs ceram, ka platformas spēs palīdzēt. Esam izšķirušies par tādu kā pamatu izējas punktu. Tā tad nav runa te par nelegālo darbību kā kontrabanda vai nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu, kaut arī dažos gadījumos ir skaidrs, ka dažkārt neklarētais darbs ir saistīts arī ar um, savu veidu kriminālām formām. Taču ir jāturpina strādāt ar dalībvalstīm, ņemot vērā, te es vēlos precizēt, ka komisija ļoti labi zina, ka ir atšķirības dalībvalstīs, tā atšķirīga pieredze, atšķirīgi ietver, tātad jāturpina strādāt ar ekspertiem un dalībvalstīm, lai labāk definētu nedeklarēto darbu. To arī piedāvājām kā vienu no platformas aktivitātēm, lai efektīvāk pievērstos rīcības stratēģijai. Mēs uz mēs uzskatām, ka būtu labi, ja piedalītos visas dalībvalstis, tā tad būtu atšķirība no līdz šim gūtās pieredzes, ņemot vērā arī lielās atšķirības, kas ir. Tomēr platforma pati varētu definēt šīs programmas, darba programmas prioritātes. Un tāpat varētu būt zināmas aktivitātes, kas vismaz sākumā uh, tiktu īstenots ar tādām kā dalību valstu grupām, zināmiem ekspertiem, un pēc tam šīs aktivitātes tiktu paplašināts uz visām dalību valstīm. Runājot par institīvas mērķiem, tie ir minēti mūsu priekšlikumiem, proti labāka nacionālo tiesību aktu un Eiropas tiesību aktu īstenošana, kvalitatīva un oficiāla darbvieta izveide, darba tirgus integrācija un sociālā iekļautība un trīs lielie mērķi darādo dalību valstu iestāžu sadarbības uzlabošana, tehnisko spēju uzlabošana, lai arī apkarotu pārobežu nedeklarēto darbu un tāpat arī uh, palielināt izpratni, ka tas ir steidzami veicams darbs, nedeklarētā darba apkarošana, novēršana. Par citiem aspektiem runāšu citreiz, kad būs iespēja. Paldies! Thank you for... Paldies par uh, tādu, nu, lakoniskā atbildi un laiku mums, diemžēl, mūsu rīcībā vairs nav, jo to, ka arī tikai cilvēki jāvērš pusdienās. Tā kā, nu, nāksies tagad vēlreiz pateikt jums paldies, paldies, ka pagodināt mūsu ar savu klātbūtni, mēģināt atbildēt uz visiem jautājumiem. Un uh, vairākiem komitejas locekļiem nebija iespējas uzdot jums savus jautājumus, uh, jo jautājumu bija daudz, interesi bija liela. Visu uzskatu šo nelegālo nedekorētā darba apkarošanu par svarīgu jautājumu, nu, darbs attiecīgi turpināsies. Un cerams, ka kopiem spēkam izstrādāsim labu atzinumu par šo projektu. Paldies visiem, paldies ekspertiem, paldies klātsošajiem par uzdotiem jautājumiem, par izrādīto interesi šai komitejā. Un tiešām vēlreiz atvainojos, ka ne visiem no jums bija spēja izteikties. Nu, ko tad pēcpusdienā turpināsim? Būs tātad vairākas diskusija, vēl tātad paneļi debats, kurās es spēju uzdot jautājumus. Tagad paldies un visu labu!